Uh, good morning, everybody. I wonder if I can. Uh, we are waiting for the commissioner, who is will be here. Mēs gaidām komisāru vēl pagaidām, bet es lūdzu jūs visus atrast savas vietas, lai mēs varam laicīgi sākt, jo mums ir ļoti intensīva programma šodien. Negribu pārāk daudz laika zaudēt ārkārtīgi daudz runātāju mums ir, kuriem es jau iepriekš pasakos par piedalīšanos. Un man prieks eh, aicināt šeit Edvardu Kožešniku, kurš ir komitejas referents pašiniciatīvas eh, ziņojumiem. Un šī, uz šī pamata ir būvēta šī te uzklausīšana. Un es gribu atgādināt ka šī pašiniciatīvas eh, ziņojums šajā komitejā, bet tā ir laba iespēja apspriest dažas no politikām un jautājumiem, kas skar standartizāciju. Kad pirms tiek pieņemti likumdošanas eh, aktiem, kurus komisija izdos šogad, standartizācija nav nav vēl pietiekoši skatīta parlamentā. Un mēs uzskatām, ka šī ir laba iespēja un prieks, ka te tik daudz cilvēku sanākuši. Jo visi, kas iesaistīti standartizācijā un eksperti, patiešām ar prieku ir nākuši pie mums. Es ceru, ka šis process turpināsies. Sveicu arī komitejas dalībniekus, ēnu referentus, un ar tiem mēs runāsim vēlāk. Ja referenti piekrīt, jo mums patiešām nav daudz laika, vai jūs gribētu tagad sākt, vai arī jūs gaidīsiet Jāni kungu? Es nezinu, ja mēs gaidām 20 minūtes, tad tas būs par ilgu. Es domāju, ka viņš ir ceļā šurp. Mēs varam pagaidīt 3 minūtes. Jā, labi, pāris minūtes. Bet tagad Es gribu tikai pateikt, ka šī sanāksme tiek raidīta internetā jau pašlaik. Tie, kas runās, es domāju, ka es jau jums to teicu, ka atcerieties, ka jūs būs, uz jums pavērsīsies, kamēr tik līdz jūs ieslēgsiet mikrofonu. Un tāpēc izmantojiet mikrofonu, kas ir tieši jums priekšā, nevis uh, blakus bet jūs varat paskatīties ekrānā, vai jūs pareizi tiekat parādīt ekrānā. Tā, un mazliet eh, varbūt vēl kaut kas ir piebilstams. Uh, right, well, ladies and gentlemen, I... Dāmas un kungi, tā Jāni kungs vēl ir ceļā. Vēl daži ievad vārdi, un tad mēs varēsim ķerties klāt pie, pie kolēģi teiktā. Lūdzu, ieņemiet vietas, kolēģi. Es zinu, ka pēdējās divās uh, dienās ir bijušas uh, eh, broka, notikušas oficiāls brokasts par standartizāciju. Uh, es MVU intergrupas sanāksmē, kāds ir atstājis fotoaparāti, tātad, ka ja kāds, i, ja kāds ir pazaudējis šo fotoaparātu, tad kāds jums to atradīs, tikai pasakiet mums. No Pirms Tajāni kungs ierodas, es domāju, ka varbūt es varu jums sniegt informāciju par šī ziņojuma procesu, kurš es, kā jau teicu, vadīs mūsu darbu šī, vēl līdz šī gada beigām un gads, nākamā gada sākumā saskaņā ar komisijas programmu. Un komisārs Rūpniecības un uh, uzņēmējdarbības komisārs arī ir klāt. Es uh, labprāt jūs sveicinu še, jūs šeit. Procedūra, kuru mēs ie, ievērosim, būs, būs par šo interesanto ziņojumu. Protams, mēs publicēsim informāciju pēc šīs apmaiņas. Pirmā viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu jūlijā mūsu pēdējā sanāksmē pirms vasaras atvaļinājuma 12. 13. 13. un tad uh, septembrī skatīsim projektu ar grozīmiem un šajā jā, komitē balsosim 30. septembrī un galīgais balsojums Strasbūrā oktobrī. Tā būs mūsu procedūra. Un mēs, protams, vēl arī skatīsim, ko dara Eiropas komisija šajā ziņā lai atklātu šo te sanāksmi, e, sveicu komisāru, kurš atbild par šo svarīgo likumdošanas projektu, bet es gribu vēl dot pirms tam vārdu mūsu e, referentam Edvardam e, Kožešnikam un Reinhardam Butikoferam, kurš sniegs svarīgu atzinumu no industrijas komitejas, kam arī ir interese par šo tēmu. Uh, Tā tad viņa atbild par IT izpētu un enerģētiku. Došu laiku e, referentiem, un e, tā Jānikungs varēs noklausīties šīs uzrunas, protams, un tad komisārs varēs e, izteikties un pēc tam arī atbildēt uz jautājumiem. Zinu, ka jums ir maz laika, bet pēc tam mēs varēsim laist jūs prom. Tagad vārds Edvardam Kožošnikam. Paldies, Malkolm, dāmas un kungi es mm, pārslēgšos uz savu valodu, čehu valodu. Komisāri, dāmas un kungi, kolēģi. Iespējams, ka mēs esam. Um, Vienīgie te mēs ar Valkom, Malkom, kuriem ir iespēja izteikties divreiz šajā uzklausīšanā šorīt, mums patiešām ir maz laika. Mēs centāmies uzveicināt visas iesaistītās puses šajā standartizācijas jomā Eiropas Savienībā, lai uzklausītu viņu viedokļus par esošo situāciju un Eiropas standartizācijas nākotni. Un es sākšu ar dažiem komentāriem. Vakar bija darba brokastis, kurās mēs runājam par Eiropas, Eiropas standartizāciju, vai tā ir pievilcīga vai nē. Es personīgi uzskatu, ka standartizācija ir, ir instruments, lai veicinātu iekšējo tirgu. Tas ir instruments globālai konkurētspējai visā Eiropas Savienībā un visām dalību valstīm. Tas ir instruments, kas palīdzēs mums labāk apkalpot mūsu pašu pilsoņus. Vēl pastāv prioritāte publisko pakalpojumu jomā. Tas var būt instruments, ar kuru kontrolēt sabiedriskos pakalpojumus, un tas ir veids, kā regulēt no apakšas, nevis no augšas. Es domāju, kā standartizāciju labāk jums padarīt skaidrāku. Un es izdomāju um, piemēru par Itāliju. Līdzās manai politiskajai darbībai es savā valstī un arī visur citur uh, ve, popularizēju tādu jaunu sporta uh, veidu kā pludmales tenis nevis volejbols. Tas ir jauns sporta veids, bet Itālijas ziemeļos ir, ir 300 tūkstoši cilvēku, kas jau spēlē šo tenisu. Pirms 15 gadiem tas radās, un tas ir izplatījies eh, pa visu pasauli visai interesantā veidā. Problēma bija tāda, ka attīstības gaitā Itālijas, amerikāņu un citu, citu valst, citās valstīs radās atšķirīgi noteikumi un pēdējos trijos gados apmēram noteikumi pludmales tenisām visā pasaulē tika harmonizēti. Un tā ir liela priekšrocība Eiropas uh, spēlētājiem. Tātad šie noteikumi ir apvienoti, tenis tiek spēlēts uh, eh, tājos uh, eh, sporta laukumos ar tādām pašiem punktu skaitīšanas sistēmām ir noteikumi uh, tam, kā tiek ražot rakete šīm sporta veidam un tika radīti jauni tirgi, jo vairums no šīm raketēm tiek ražotas Eiropā, pārsvarā Itālijā, tur ir 4-5 ražotāji, tā kā šī notika šī noteikuma apvienošana, Eiropas raketes eh, tika mm, eksportēts uz Brazīliju, Ķīnu, ASV Pēdējos trīs gados, kad notika šī jaunā sporta veida standartizācija, patērētāju aspekts ir arī nācis gaismā, jo tagad ir pasaules asociācija mm, pludmales tenis spēlētājiem, kas e, sāka aizstāvēt jauna veida e, bumbiņas, kas mm, būtu labākas šim sporta veidam. Uh, Es minēju šo piemēru, lai nu, parādītu, ka standartizācija ir jēga, ka tā jānāk no apakšām, un tas ir instruments, ar kuru var aizstāvēt Eiropas intereses visā pasaulē. Mūsu ziņojuma mērķis, e, kā Malkams Hārbors jau teica, ir e, rast līdzsvaru starp standartizācijas darbību no komisijas un nacionālām un iestādēm e, patērētāju puses e, globalizētajā pasaulē. Un tas ir mans mērķis, kuru es centīšos sasniegt kopā ar ēnu referentu, un es gaidu jūs komentārus. Paldies! Reinhards Butikofers. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Pateicos par to, ka man ir iespēja padalīties ar jums ar saviem apsvērumiem, kuru mēs eh, pievērsām uzmanību ITRA komitejā. Pateicos eh, referentam par to, ka viņš sniedza savu viedokli. Es no šo rīta brokastīm nu pat nāku un. Uh, Goco Jans, e, direktors, e, e, pasvītroja, cik svarīgi ir standartizācija, jo īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Un viņš teica, ka standartizācija viņiem ir vēl vairāk svarīga nekā izpēte. Mana darba fokus līdz šim ir bijis, kā MBU tiktu ietekmēti un kā viņi var dot savu ārtavu standartizāciju. Es domāju, ka mēs runājam par MVU un standartizāciju, un, un tad mums ir izmaiņas, sarežģītība un dalība. Pastāv pieredze nacionālās organizācijās kuras var piedāvāt standartizācijas paketes par samazinātām cenām. Es domāju, ka tā ir laba pieeja. Vēl nepieciešams online piedāvāt standartizācijas piemērus, lai MVU, eh, jo īpaši mikro uzņēmumi, varētu viegli piekļūt standartiem, kas varbūt uz viņiem attiecas. Tas arī svarīgs jautājums. Mēs varam daudz ko izdarīt, lai samazinātu sarežģītību, standartu sarežģītību. Mums jāgādē, lai PTO principi, caurskatāmība, atklātība, proporcionāli, pro, samērīgums, konsekvence, lai tas viss tiktu iekļauts un integrēts jaunajos, jaunajā Eiropas e, likumdošanā. Un par dalību Pastāv diskusija, notiek diskusija, ka e, šī diskusija pievērš sev arvien lielāku uzmanību. Tā ir nacionālā dalība, kuru var e, palielināt vēl līdz Eiropas līmenim, un tas arī tiek apspriests manā komentējā. Un visbeidzot, vēl viens komentārs. Mēs arī uzskatām, ka mums jāpievērš uzmanība mūsu solījumam, ka mēs dalīsimies ar standartiem ar starptautiskajiem partneriem un izmantosim to, lai atvērtu tirgus. Paldies! Liels paldies par to, ka nosaucāt galvenās jomas, un mēs atgriezīsimies pie tā vēlāk. Un tagad um, Es esmu uzaicinājis labu draugu Antoniju Tajānī, kurš ir eh, industrijas un biznesa eh, komisārs. Tātad uzņēmēja darbība arī ir iekļauta šajā nosaukumā, un es dodu jums vāru. Es zinu, ka jums jāsteidz uz Ņujorku, bet eh, ļoti jauki, ka jūs varat atklāt šo te uzklausīšanu komisijas vārdā. I'm sorry. Paldies, priekšsēdētāji! Man šodien ir jādodas uz Ņujorku, man ir jāuz, jā, man ir šodien paredzēts saruna ar Banki Mūna kungu, un pēc tam jāatgriež Luksemburgā uz padomas sēdi. Bet tagad pāriešu uz savu dzimto valodu. Runājot par standartizācijas jautājumu, es vēlētos pateikties IMCO komitejai par to, ka šīs debatas ir uzsāktas un par to, ka šī uzklausīšana ir norganizēta par tik svarīgu tēmu. Īpaši ņemot vērā to, ka komisija pašlaik pārskata Eiropas standartizācijas sistēmu pats savā vārdā, savu ģenerāla direktorātu vārdā un man kabineta vārdā ir eh, ārkārtīgi svarīgi uzklausīt šīs debates, jo mēs eh, strādājam pie pašreizējās sistēmas un eh, darbs ir jāpabeidz līdz gada beigām. Parlamenta pašinstīvas atzinums būs ārkārtīgi svarīgs ieguldījums pirms mēs sākam runāt par nākotni, varētu atskatīties pagātnē un paskatīties, kas līdz šim ir izdarīts. Eiropas sistēmai ir ļoti svarīga loma, veidojot vienoto tirgu Eiropā un Tas neapšaubām palīdz Eiropas produktu konkurētspējai pasaules tirgu. Mēs varam apliecināt, ka Eiropas standartizācijas sistēma ir bijusi ļoti veiksmīga Un dažos eh, sektoros, piemēram, runājot par informācijas tehnoloģijām, komunikāciju tehnoloģijām, eh, protams, ka ļoti daudz jau vēl ir kas darāms. Eh, konkurence pasaules līmenī pieaug. Un uh, ir sistēmas, kas uh, ir pilnīgi jaunas un faktiski līdz šim nav iepri, īpaši izpētītas. Tik. A conclusione delle due eh, consultazioni pubbliche. Un uh, tas attiecas uz uh, īpaši uz informācijas un komunikāciju tehnoloģijām un mēs veidojam uh, šos te noteikums, mums strādā neatkarīga ekspertu grupa, uh, kam ir uh, jāiesniedz priekšlikumi un jāizstrādā Eiropas standardizācijas sistēma. Un mēs aplūkojam sistēmas vājās vietas un stiprās, labās vietas un arī domājam par finansējumu Eiropas līmenī. Šis vērtējums ir ļoti svarīgs. Šis ir darbs ir ārkārtīgi svarīgs, bet tas ir jāveic ļoti mērtiecīgi. Un balstoties uz informāciju, uh, mums ir jāizmanto visas uh, tās iespējas, ko mums ļauj izmantot pašreiz esošā sistēma. Tas ir, tās ir labs izējas punkts, lai stiprinātu esošo sistēmu Taču uh, ir jomas, kurās ir iespējami uzlabojumi. Globālā līmenī ir jācenšas uh, veicināt mūsu standartizācijas modeļu izmantošanu. Tam ir strateģisks priekšrocības, jo tas ļauj, uh, ļautu mums starptautiskā līmenī ieviest mūsu standartus. Uh, īpaši tādās jomās, kas attiecas uz tirgus dinamiku. Ir vairāki piemēri, ko es varētu minēt. Mums ir jāizvairās no tādiem standartiem, kas varētu kļūt par tirzniecības barjerām. Šobrīd pastāv eh, risks. Radīsies eh, haoss, eh, ja pārāk daudz dažādu standartu tas zāzijas sistēma tiks piemērots. Un standartiem, protams, ir jābūt tādiem, lai tie atbilst arī e, Pasaules tirdzniecības organizācijas nosacījumiem un standartiem. Runājot par iekšējo dimensiju, mums ir jāoptimizē e, mūsu sistēmas darboties spēja. Eiropas standartizācijas organizācijām ir jāuzņemas nepieciešamās iniciatīvas, lai panāktu labāk konverģents un sinerģijas, ņemot vērā ierobežotos resursus krīzes laikā, šīm organizācijām ir e, jāizstrādā un jāuzlabo instrumenti, ar kuru palīdzību varētu veikt analīzi, e, pirms tiek uzsākta standartizācijas sistēma veidošana Un, protams, ka ir jāraugās tieši uz tām iniciatīvām, kas visvairāk var ietekmēt situāciju tirgū. Nacionālo standartu organizācijām šeit arī, protams, ir spēlējama savu lomu, bet runājot par MVU, e, un tad, kad mēs runājam par standartu um, attīstīšanu, e, tādu sistēmu radīšana ir ļoti svarīga un eh, Butikofera kungs to arī pieminēja. MVU ir uh, arī jāstiprina um, un jāuzlabo viņu iespēja piekļūt uh, šiem te dažādiem standartiem. Un ir jāpārliecinās, lai uh, standartizācija uh, tiktu izmantot jau no paša sākuma, lai attīstītu inovācijas elementus. Un es jūs iepazīstināšu pavisam drīz ar uh, nākotnes plānu septembrī. Runājāt par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, es jau minēju. Uh, Eh, ka standartizācijas sistēma tiek veidota, bet ir jāņem vērā pilnīgi jaunās eh, jomas mm, šajā sektorā. Mums vajadzētu atgūt nokavēto. Ja Eiropa bū, vēlas būt jauno tehnoloģiju līderis, eh, tad mēs nevaram uh, ļaut mūsu konkurentiem mūs apsteigt, mums ir jābūt tālredzīgiem un mums ir jāspēlē līdera loma. Uh, lai šos mērķus varētu realizēt. Mūsu sistēmai ir jābūt pietiekoši elastīgai, lai tā varētu izmantot eh, tās atsauces, ko jau ir izveidojuši dažādas starptautiskas organizācijas. Protams, ir jāiesaist arī visi interesētās puses. Uh, Dažādām aplikācijas sistēmām ir jābūt eh, savietojamām, arī šis savietojamības moments ir eh, ārkārtīgi svarīgs. Un eh, patērētāja aizsardzība, kā arī uh, dažādu ēku aprīkošana tādējādi, ka tās ir pieejamas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un eh, šeit ir noteikti jābūt eh, standartiem, kas tiek ievēroti visur, tas aizsargā šo cilvēku tiesības. Un lai mēs aizsargātu savus pilsoņus un aizstāvētu viņus, mums ir jāpātrina standartizācijas procedūras, uh, jārūpēs par patērētāju drošību un jāstandartizē viss pēc iespējas ātrāk, kas ir saistīts ar produktu nekaitīgumu. Un vienmēr ir jādomā par sabiedrības visneaizsargātākajiem locekļiem. 10% eh, Eiropas iedzīvotāju ir eh, kādas, eh, kāda invaliditāte un uh, arī iedzīvotāji novecojas. Un tieši tādēļ standartizācijas eh, pasākumi pa, pakalpojumu sfērā ir īpaši svarīgi. Nesen notika konsultācijas eh, komisijā un ļoti daudz interesētās puses, ļoti daudz interesētās puses minēja to, ka ir jāstandartizē dažādi pēc pārdošanas pakalpojumu, un mēs labprāt dzirdētu arī parlamenta viedokli par šo jautājumu. Un noslēgumā, lai risinātu visus šos jautājumus, mēs gatavojam standartizācijas pakotni, kas attiecas uz laika grafiku, tad mēs šo pakotni gatavojamies pieņemt novembrī. Tā sastāvēs no nākotnes izklāstas par standārtu enerģetizācijas politikā līdz 2020. gadam un apkopos visas svarīgākās tēmas, par kurām es e, tikko runāju. Tālāk ir paredzētas izmaiņas likumdošanā, vienotā dokumentā, regulā, kas e, aizstās visus tos likumdošanas aktus, e, kas pašlaik ir spēkā Eiropas Savienībā attiecībā uz standartizāciju. Labāka standartizācijas politikas īstenošana Arī tas ir svarīgs jautājums, un es domāju, ka mēs padarīsim Eiropas standartus redzamākus ar šo darbu. Darba vēl ir daudz, un mēs ļoti labi apzināmies, ka mums priekšā ir daudz izaicinājumu. Šis ir tāds ļoti stimulējošs periods, un es ceru, ka. ka mēs ar tādu atklātu pieeju, izskatīsim visus idejas un priekšlikumus, un mēs un mani darbinieki uh, ar interesi uzklausīs eh, jūs, es, man ir jādodas prom, bet es došu, es atstāšu šos te dokumentus. Uh, un kādā citā dienā es ceru, ka mm, mēs varēsim tālāk izvērst šīs debatas, diemžēl ne šodien, jo man ir jādodas uz lidmašīnu. Bet es tiešām vēlētos šīs diskusijas izvērst ar Eiropas parlamenta deputātiem, runājot par standartizāciju mūsu rūpniecībā, mūsu industrijā Un ir jā, es eh, nevaru nepieminēt eh, mūsu pilsoņus, viņu bāžas, un es nevēlos, lai kāds eh, paliktu, tā teikt, iepakaļ. Mums ir jārūpēs par visiem, īpaši par vājākajiem. Es ceru atgriezties. Diemžēl es nevaru tālāk piedalīties šīs uzklausīšanas darbā, bet mani darbinieki šeit ir un viņi uzklausīs visus priekšlikumus. Uh,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 Mums bija ļoti liels prieks eh, redzēt komisāru pie mums, galu galā viņš ieradās pats pie mums un runāja par to šo tik ļoti svarīgo tematu. Kā jau mēs dzirdējām, viņš cer, ka standartizācijas pakete tiks pieņemta jau novembrī. Kā jau es agrāk minēju, mēs plānojam, ka balsojums par mūsu ziņojumu notiks oktobrī, taču es domāju, ka lielākā daļa darba tiks paveikta jau pirms tam. Es domāju, ka tas norāda, ka šī komiteja domā pilnīgi stratēģiski, un mums ir ļoti daudz izdevību paveikt savu darbu laikā. Es gribētu jūs informēt, ka Vaisenhofens kundze no komisijas arī ir ieradusies. Viņa ir ļoti enerģiska un ir piedalījusies daudzās sanāksmēs pēdējā laikā. Viņa un viņas cilvēki šodien piedalīsies uzklausīšanā, un es gribētu arī sveikt deputātus no, sveikt pārstāvis no dalībvalstu valdībām, kuri arī ļoti aktīvi darbojās pie šī temata un ir gatavojuši dokumentus iesniegšanai. Tagad turpināsim ar mūsu vieslektoriem. Jūsu dokumentu pakā jūs atradīsiet visu runātāju biogrāfijas. Mums šodien ir visnotaļ maz laika, un uh, interesi par šo uzklausīšanu ir bijusi tik liela, ka mums vajadzēja tajā iekļaut pēc iespējas vairāk runātāju. Mēs uh, tomēr viņiem neļausim runāt tik ilgi, cik viņi vēlas, un viņiem vajadzēs tomēr ievērot sev atvēlēto uzstāšanās laiku. Pirmais būs eh, uzstāšanās par eh, Eiropas standartizāciju globalizētā pasaulē, un te piedalīsies organizācijas, kas pat tiešām nodarbojas ar šiem procesiem. Vispirms es gribētu sveikt eh, McKinley kungu. Viņš ir starptautiskās standartizācijas organizācijas eh, vadītājs Ženēvā. Es gribētu visiem norādīt, ka mums ir ļoti veiksmīga uh, misija bijusi uz Ženēvu. Mēs devāmies arī uz ANO standartizācijas iestādi. Uh, uz turieni pašlaik arī dodas te Jānīkungs. Tāpat arī mēs tikāmies ar starptautisko īpašumu organizāciju. Manuprāt, ka mm, šī viedokļa apmaiņa bija ļoti auglīga. Mēs devāmies arī uz PTO, un tāpēc es gribētu pateikties arī Makinlīkungam, ka viņš mūs tik laipni uzņēma Ženēvā. Un došu vārdu viņam kā pirmajam no mūsu vieslektoriem. Liels paldies priekšsēdētāji. Man ir ļoti liels prieks par to, ka esmu uzaicināts ierasties uh, uz šajieni. Es izsakos gan ISO, gan IEC e vārdā. Kas tad īsti ir ISO un IEC? Mēs esam starptautiskas uh, um, bezvalstiskas organizācijas, kas ir uh, nolēmušas darboties pie standartizācijas. Mēs darbojamies arī pie citiem tematiem. Mēs domājam par transporta līdzekļiem, par uh, kredītkāršu drošības līdzekļiem un sociālo atbildīgumu. Es gribētu arī atzīmēt, ka ISO un IEC uh, darbojas arī Starptautiskajā telekomunikāciju savienībā. Un mēs sadarbojamies arī ar citām pasaules standartizācijas organizācijām. Mēs sagatavojam starptautiskus standartus, kas ir uh, saskārušies ar dažādiem globāliem izaicinājumiem un tehnoloģiju salīdzināšanu. ISO un IEC Uh, darbojas balstoties uz savām dalību valstīm. Kopā mēs esam 63 dalību valstis. Savās nacionālajās uh, komitejās Eiropa patiešām ir pārstāvēta un darbojas kā ietekmīgs spēlētājs abās šajās organizācijās. Eiropas uh, institūcijām ir cieša saikne ar gan ISO, gan IEC darba programmām. Mums ir Eh, dažādas saiknes tehniskajā darbā, mums ir arī eh, konkrēta saikne ar reģionālajiem iestādēm, tādām kā CEN un CENELEK. Eh, kāda tad ir šī saikne starp Eiropu un pārējo pasaules standartizācijas sakarā? To nodrošina Vīnes nolīgums starp ISO un CEN, kā arī Dresdens nolīgums starp uh, CEN un CENELEK. Te ir uh, paredzēti standarti Eiropā, ir paredzēti arī mehānismi starptautiskajai kopienai, kā pieņemt Eiropas standartus. Te ir jāaprakstīts, kā var veikt darbu paralēli, vai nu starptautiskās organizācijās, vai arī CEN un CENELEK. Šiem nolīgiem, nolīgumiem ir ļoti efektīvi standartu izstrādāšanas mehānismi, lai nodrošinātu, ka uh, ar šiem nolīgumiem standartizācijas nolīgumi, standartizācijas izstrādāšana varētu uh, ietekmēt eh, visus risinājumus eh, pasaulē. Šie nolīgumi ir eh, devuši rezultātus gan Eiropā, gan arī ārpus tās. Taču šie nolīgumi ir izstrādāti arī uh, balstoties uz nacionālajiem delegāciju modeļiem. Tieši tāpēc ir svarīgi atzīmēt, ka ikmai, ikvienas izmaiņas Eiropas standartizācijā ir jāizskata uh, ISO un IEC, kā tās ietekmētu mūsu nolīgumus un, eh, cen, un cenelek darbu. Eh, Šie nākamajā slaidā jūs eh, redzat, cik svarīgas ir dalībvalstu standartizācijas iestādes. Mums ir jāatcerās, ka te ir vairāk nekā tūkstots personu, ko nozīmē ISO nacionālā, nacionālais dalībnieks Eiropas Savienībā. Uh, Līdzīga situācija ir attiecībā uz uh, vadītājiem, tie parasti ir tirgus vadītāji konkrētajās dalībvalstīs, tāpat kā arī sekretāri, sekretāri 365 cilvēki no nacionālajām iestādēm. Tas nozīmē, ka uh, šī dalība ir ļoti spēcīga, un, protams, ka ir jāskatās arī uz kopējo IKP Eiropā. Procesa efektivitāte. Ir veikti ievērojami uzlabojumi ja is, gan ISO, gan IEC pēdējo gadu laikā. Piemēram, 30% samazinājums kopš 2003. Eh, gada attiecībā uz izstrādes ciklu ISO. Tāpat arī tiek ieviesti dažādi citi uzlabojumi, kā modelēt ISO procesu citos aspektos. Mēs arī palielinām tehnoloģiju izmantojumu. Mums ir ļoti labi attīstītas interneta platformas, gan ISO, gan IEC ir balss um, uh, konferenču sistēmas, lai mēs varētu piedalīties komiteju sanāksmēs starp ekspertiem. Ir partnerības ar standārtu organizācijām, tās tam ir arvien pieaugoša nozīme. Mēs uh, darbojamies um, ļoti laicīgi un mēs uh, šos darba rezultātus ieviešam arī ISO darba programmās. Tādējādi process kļūst efektīvāks. Tāpat arī nacionālās delegācijas un visas iesaistītās puses mums ir ļoti svarīgas. Mēs tās cenšamies iesaistīt mūsu darbā. Startautiskie standarti um, arvien vairāk kļūst par novatoriskumu rīku. ISO un IEC politikas un procedūras um, atbalsta novatoriskumu jo mūsu pieeja ir balstīta uz rezultātiem. Galvenokārt mēs domājam par uh, patērētāju izpratnes veicināšanu un arī par tehnoloģiskiem tematiem, kā biodegviela, klimata izmaiņas, ilgspējīguma jautājumi, biotehnoloģijas. Eiropai eh, šeit ir ļoti nozīmīga un redzama loma. Tāpat arī mēs domājam par nepieciešamību piedalīties eh, izpētē un attīstībā un akadēmiķu darbā. Es redzu, ka ISO un ITU pavisam drīz eh, organizēs akadēmisko nedēļu, lai pastiprinātu šo saikni ar zinātniekiem. Papildus tam mēs vēlamies arī demonstrēt um, rūpniecībai uh, to labumu, ko dod standartu izmantošana. Um, mēs to darīsim ar Rolanda Bergera metodoloģijas pētījumu, jo tā tiek ieviesta pašlaik ISO sistēmā. Piekļuvi standartiem - vēl viens svarīgs um, jautājums šajās konsultācijās. Mēs cenšamies nodrošināt, lai ISO un IEC pārņemtu PTO disciplīnas un principus. Tāpat mēs iesaistam arī eh, visus interesantus nacionālās delegācijas, tas mums ļauj sasniegt mūsu mērķus. Pašlaik mēs veidojam jaunu strateģisko plānu ISO sistēmai, un šī iesaistīto pušu eh, pieaicināšana kļūst par ļoti svarīgu punktu. Piemēram, ģenerālajā asamblējā septembrī mēs tieši to arī darīsim. Eh, nacionālā un starptautiskā līmenī mēs nodrošinam lielāku mm, elektronisko pieejamību. Mēs tāpat arī eh, pārdodam šos standartus centrāli un arī caur mūsu dalību valstīm. Mēs sniedzam informāciju par produktiem, bet, protams, ka šī, šai informācijai ir jābūt vēl pieejamākai. ISO un IEC sistēmas ir atkarīgas no standārtu pārdošanas. Tās ir ne, tie, tas ir neitrāls veids, kā sekt eh, izstrādāšanas izmaksas un tādējādi ir jāņem vērā arī dalībvalstu pienākumi abās organizācijās. Mēs nodrošinām to, ka e, šī pieejamība būtu abās organizācijās. Mēs šo situāciju ļoti cieši kontrolējam. Es vēlētos jums visiem pateikties par iespēju sniegt starptautisko perspektīvu šajās Eiropas diskusijās. Paldies! Well, thank you very much indeed, Kevin, and it's a special pleasure to welcome. Paldies. Mm, ļoti jauki, ka jūs esat šeit. Jūs noteikti izteicāt svarīgas piezīmes par nākotnes apņemšanos, jo konkrēti par EC dalībniekiem, par šiem te nolīgumiem, kas noteikti vēl parādīsies mūsu jautājumos. Nākamais runātājs, kurš droši vien nav nemaz tik eh, ļoti jāiepazīstina, Elēna Sančango. Uh, Viņa daudz laika pavadījusi parlamentā, un man par to liels prieks, jo viņa vienmēr ļoti aktīvi darbojas, un viņai ir ļoti daudz informācijas, un viņa arī ir ģenerāla direktore sen un senelika, eh, un darbojusies standart, standartizācijas jomā. Es dodu jums vārdu. Paldies! Es gribētu sākt pateicoties Imko par to, ka man ir šī iespēja uzstāties šeit, jo Eiropas standartizācijā e, notiek ātra attīstība. Mm, mm, Lielas paldies! Mēs esam ārkārtīgi dinamiska organizācija. Es gribētu stāvēt kājās, bet uh, e, nevaru to darīt, jo es nevarēšu redzēt, kā reaģēja cilvēki, kad es runāju. Uh, Man ir trīs bērni, un tad es domāju, ka es tikšu galā ar šo te Eiropas standartizācijas sistēmu. Kā pierādījums tam, ka mēs esam inovatīvi, sākšu ar rekomendācijām. Un es gribētu aicināt visus klausītājus un visiem, kas seko līdzi šai uzklausīšanai pa internetā, eh, uzklausīt šīs rekomendācijas un varbūt arī tās Uh, atbalstīt. Mans pirmais aicinājums ir visām Eiropas institūcijām, dalību valstīm un visiem tiem, kas atbalsta Eiropas standart, standartizāciju vai arī uzskata, ka tā var sniegt papildu vērtību Eiropas tautsāmniecībai. Uh, Eh, lai palīdzi, eh, turpinātu atbalstīt un veicināt šo sistēmas izveidi ar eh, publisko-privāto partnerību ar ekspertiem. Tie, kas zina šo tēmu, jau piedalās Eiropas standartu izstrādē un ir. Mēs esam domājam par starptautisko tirzniecību un starptautisko standartizāciju, ko Kevins jau minēja. Mēs atbalstām visu iesaistīto pušu dalību šajā darbā. Kā mēs varam turpināt atbalstīt šo attīstību? Mēs mm, varam paplašināt šo sistēmu līdz jaunām jomām, ja patiešām pastāv īsta interese no tiem, kas, pat, kas izmanto šo standartus un mēs varam vēl vairāk atbalstīt šo sistēmu, ja mēs to piemērojam visaptvarošā veidā. Visaptvarošā pieeja ir ļoti svarīga. Eh, ir ļoti svarīga. Mans otrais aicinājums ir jums visiem veidot formālas saiknes starp inovi, inovāciju, pētniecību un izglītību. Un nacionālās izglīt, izglītības programmas Visos līmeņos šīs izglītības līmeņa ir labākais veids, kā e, panākt, izveidot e, organizāciju, kas ir balstīta uz zināšanām. Un mēs varam strādāt efektīvāk. Un kā jūs varat iedomāties, Es nevaru pabeigt savas rekomendācijas, neatsaucot, nerunājot par naudu. Es domāju, ka nauda patiešām liek pasaulē griezties, svarīgs punkts, tas ir standartizācijas darbībā. Mums vajag finansiālu ilgtspējību. Mēs patiešām uzskatām, ka um, ilgtspējība un finansu noteikumu standartizācijā ir ārkārtīgi būtiski, lai veicinātu ja, e, mūsu vērtību attīstību. Un tagad es centīšos e, uzskaitīt mūsu vērtības un uzskaitīt iemeslus tam, uh, kā eh, standartizācija var palīdzēt konkurēt spējai. Mūsu sistēmas vērtības, protams, mēs atbilstam PTO prasībām, tas jau ir likumdošanā, standartizācijas sistēmā un nacionālās iestādēs, bet mēs ejam tālāk. Mūsu sistēma ir neatkarīga, jo mēs cenšamies lai mums nebūtu nekādu monopolu situāciju mūsu komitejās. Mums ir inovācijas, jo mēs Romu domājam par ekonomiskajām sociālām prasībām. Mēs esam visaptveroši, mēs negribam, lai standarti pārklātos, mēs gribam būt ļoti efektīvi un liederīgi tajā, ko mēs darām. Un mēs negribam, lai mūsu uh, kompānijas um, kas uh, piedalās Eh, dažādās, eh, ka kādreiz ir pretrunīgi rezultāti no dažādām komitējām. Un tādējādi tiek veicināta konkurēta spēja Eiropas uzņēmumiem privātā sektorā. Kā mēs atbalstām konkurēt spēju? Mēs veidojam vieta, iekšējo tirgu. 31 valstī mēs darbojamies. Uh, un mums ir 500 miljonu patērētoju Eiropā. Viņiem ir viens standarts, un visi mūsu dalībnieki e, ievēro šos standartus. Šie standarti balstās uz zināšanām, jo tie, tu, tos veido eksperti, tie, kas zin, pārzina šo te tēmu, kuru mēs standartizējam. Tā tad ir eh, pārliecība, ka šo standartu varēs ieviest. Un mēs domājam par starptautisko dimensiju. Mēs runājam par sta starptautiskām institūcijām. Mēs uzskatām, ka Eiropas pozīcija globālā tirgu ir liela, un mēs esam vadošie tajā, šajā te mm, jomā, jo mums ir labākās tehnoloģijas. Mēs eh, atbalstām inovācijas. Tas ir ļoti svarīgi, jo inovācija ir mums ļoti tuva, Mums ir jāuzlabo saiknes starp pētniecību un inovāciju, bet eh, ir skaidrs, ka standarti palīdz pārcelt zināšanas. Mēs samazinām izmaksas un riskus, eh, kad tiek izvietoti, izvietots preces tirgo. Vēl ir iespēja radīt diferenciāciju Eiropas uzņēmumiem jo pamati e, ir ietverti standartizācijas. Tātad uzņēmējiem jāstrādā pie inovācijām, lai varētu e, panākt e, labāku vietu tirgu. Un mēs nodrošinām vien, vienlīdzīgus apstākļus visiem konkurētājiem Eiropas tirgu, iekļaujot arī MVU. MVU konkurēs, konkurēs savā starpā, un viņu produkti tiek standartizēti. Es gribētu atgriezties pie labumiem, pie uh, iesaistīto pušu labumiem, jo mūsu inst, inst, sistēma apvieno visas intereses. Un to mēs panākam ar mūsu nacionālām standartizācijas iestādēm. Visi, kas grib piedalīties, var to darīt, jo viņi var to izdarīt paši savā valodā. Tā ir, tas ir efektīvs likumdošanas uh, instruments. Uh, Un mēs vienkāršojam to veidu, kā ievērot likumdošanu. Ir eh, mums ekonomisks labums. Pastāv 25% eh, devums eh, IKP izaugsmē. Un nu, mēs palīdzam patērētājiem, jo jūs visi gūstat drošas preces, kas ir vidē draudzīgas, kas ir pieejamas. Uh, un kas ir konkurētspējīgs, un Eiropas patērētājiem nav nekas jāmaksē. Un tas ir labums no mūsu standartizācijas sistēmas. Paldies! Well, thank you, uh, as always, Elena, for a very energetic... Liels paldies, Elēna, par ļoti enerģi, enerģisko un ļoti skaidro prezentāciju, un arī paldies, ka iekļāvāties jums atvēlētajā laika limitā. Jūs runājāt par novatoriskumu un attīstību, un noteikti viena no jomām, kur viss standartizācijas process ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs, un uh, kur visvairāk attīstās eh, šīs jomas, tad tās noteikti ir telekomunikācijas un informācija tehnoloģijas. Es gribētu tāpēc sveikt pie mums eh, Džonu Philips, kurš vada ģenerālo asambleju. Un ir liels prieks, ka viņš pie mums ir ieradies un viņš eh, vienmēr arī piedalās dažādās sanāksmēs. Es pašlaik nesāju tieši šādu kaklasaitu, tāpēc, ka man vienkārši nav cemelē kaklasaitas, jebkurā gadījumā. Uh, Eh, Džon, esmu ļoti priecīgs jūs eh, redzēt un arī dot jums vārdu, lai jūs pastāstītu mums par ECI lomu m, mm, Eiropas standartizācijā globalizētā pasaulē. Lielas paldies, priekšēdētāji, dāmas un kungi. Es m, eh, noteikti sagaidu, ka tagad Ceneleka priekšēdētājs jums uzdāvinās kaklasaiti. saiti. Taču, ja mēs runājam par informāciju, komunikāciju, tehnoloģiju standartizāciju Eiropā, mums galvenokārt ir jādomā par diviem jautājumiem. Mums ir jāsaprot, kāda, kādas pašlaik ir e, raksturojošās IKT iezīmes pasaulē un Eiropā un kā tas tā ir attīstījusies pēdējo gadu laikā. Un nākamais mums ir jāsaprot arī tendences nākotnē. Tikai tad mēs sapratīsim, e, kāda tad īsti ir šāda IKT draudzīga standartizācijas sistēma. Mums ir jānodrošina, lai mēs varētu atbalstīt šīs īpašības, un tieši to arī es mēģināšu darīt savā šīs dienas prezentācijā. IKT industrija gandrīz vienmēr kalpo tieši globālajiem tirgumam. Šo industriju vada iesaistītās puses, daudz, daudz no tām tieši ir MVU uh, uzņēmumi un uzņēmumu uzņēmē darbības modeļi mainās un standartizācijas iestādes bieži vien to nespēja uh, sagaidīt, nespēja pietiekami laicīgi reaģēt. Tieši tāpēc standartizācijas iestādēm ir jāattīstās un ir jāatbalsta IKT sistēma un ir jāpalielina ekonomiskā vērtība. Ja mēs paskatāmies tehniski un ekonomiski ietekmīgus standartizācijas rezultātus, piemēram, internets, mobilās, mobilie telefoni, nākamās paaudzes eh, fiksētās telefonu līnijas, tad mēs redzam, ka tehniskās standartizācijas darbs ir tiek paveikts neoficiālās iestādēs, kur galvenokārt tiek iesaistītas eh, šīs interesētās puses. Arī um, standartizācijas iestādes, kādas tiek izmantotas IKT sistēmā, parasti darbojas ar tādiem uzņēmdarbības modeļiem, kas ļauj nodrošināt šos standartus uh, lēti un uh, pieejami. Un līdz ar to uh, tie arī var kļūt par ļoti plaši ietekmīgiem globalizētā pasaulē. Uh, Šīs eh, galvenās īpašības, kādas piemīt IKT industrijai, nedrīkst ignorēt, bet, protams, ka mums ir jādomā arī par IKT standartizācijas modernizēšanu Eiropā. Eh, viena no šīm standartizācijas organizācijām ECI tika izveidota 1988. gadā, un tās mēķis bija apvienot lietotājus, administrācijas, akadēmiķus, kur visi būtu eh, vienlīdzīgi un strādātu kopā. Tāpat ir runa arī par MVU un uh, makro uzņēmumiem. 25 līdz 30 procenti no ECI dalībniekiem tieši ir MVU un mikro uzņēmumi. Tas ir ļāvis sasniegt ļoti labus rezultātus. Es varē, vēlētos norādīt uz uh, trešās paudzes partnerības projektu ECI. 70% no projekta dalībniekiem ir tieši no ECI, un viņi nodrošina ļoti lielu Eiropas ietekmi mobilo tāruņu sistēmās visā pasaulē, kur tiek izmantoti 4 miljārdi e, mobilo tāruņu. Dāmas un kungi, mums šeit vajadzētu paskatīties arī uz tendencēm. Ir trīs jomas. Pirmkārtām IKT kļūst par visur esošu sistēmu, gan dzīvē, gan uzņēmē darbībā. Tā ir vajadzīga gan preču, gan pakalpojumu piegādāšanā, un tā nodrošina arī mehānismu virtuālu preču un pakalpojumu sniegšanai. Tad, tad šī visur esamības tendence attiecas gan uz uzņēmumiem, gan uz privātpersonām, jo visi sagaida, ka produkti būs viegli pieejami, neskatoties uz izvēlēto tehnoloģiju. Tāpat arī mums ir jānodrošina starpsavainojamība starp visām pakalpojumu sniegšanas sistēmām ar dažādiem un daudzveidīgiem produktiem. Līdz ar to mums ir vajadzīga plašāka standartizācija, un parastās standartizācijas iestādes to nespēja nodrošināt. Mums ir jāņem vērā visi starp savienojumības veidi. To jūs redzēsiet Eiropas starp savietojamības ietverā. Nākamais sistēmai ir jāattīstās. Tā ir jāattīstās, lai tā atbilstu IKT industrijas īpašībām un tendencēm. Tā ir jāattīstās, lai piesaistītu vairāk MVU, kas spēlē ļoti lielu nomu IKT un e, ļauj tām labi un efektīvi sadarboties. Tāpat e, mums ir jānodrošina starp savietojamības starp visām sistēmām. Ja mēs to vēlamies darīt, tad Pašlaik, diemžēl, mēs nevaram sagaidīt, ka viena standartizācijas iestāde varēs nodrošināt visus standartus un visus vajadzīgos elementus. Tieši tāpēc ir vajadzīga sadarbība. Un Eiropas standartizācijas sistēmai ir jākļūst pievilcīgai mazāk oficiālām standartizācijas iestādēm tā, lai tā varētu kļūt par partneri globālajā standartizācijā. Eiropā tas, protams, rada izaicinājums. Mums ir jāpielāgo sistēma, mums ir jāparedz, ko no mums sagaida industrija, bet tāpat mums ir jādomā arī par industrijas pašreizējām īpašībām. Protams, ka mums ir jānodrošina arī PTU, PTO prasības attiecībā standartizācija. Mums ir vajadzīga arī Eiropas standartizācijas sistēma, kas atbalstītu Eiropas uh, publisko politiku, valsts politiku, uh, ko no nu, mums pieprasa valdības. Tas nozīmē, ka mums ir jāveic pasākumi, lai Eiropa kļūtu par draudzīgu vidi IKT standartizācijai. Galvenā prasība ir tāda, ka Eiropai ir jānodrošina plaša sadarbības platforma, kas sadarbojas ar industriju un it īpaši nodrošina efektīvas tirgus prognozes. Veiksmīgi projekti ir tādi, kas nodrošina plašu sabiedrības interesi un arī industrijas eh, iesaistīto pušu interesi. Galvenais, protams, ir pareizs laika grafiks. Mums ir vajadzīga tāda sistēma, kas varētu mums ļaut nodrošināt globālus projektus. Tieši tādus partnerības projektus, kādos ir iesaistīta ECI. Tāpat mums ir jādomā par moderno tehnoloģiju nokļūšanu tirgū. Mums ir arī jāļauj, lai Eiropas standartizācijas sistēma attīstītos tā, lai mēs varētu gūt rezultātus arī no neoficiālākām standartizācijas iestādēm. Ja vien eh, šīs standartizācijas iestādes atbilst eh, IKT baltajai grāmatai. Un tādējādi eh, tās var izmantot valsts politikā un valsts iepirkumos. Mums ir jānodrošina arī iesaistīto pušu līdzdalība. Tas ir ļoti raksturīgi IKT industrijai. Un pēdējais, dāmas un kungi, ko es vēlējos teikt, ka galvenais standartizācijas nākotnē ir savstarpēja savietojamība. Mums ir vajadzīgas tādas platformas, kas nodrošinātu starp uh, Eh, savietojamību jau sistēmu līmenī. Tādējādi mēs Eiropas pilsoņiem nodrošinātu viņiem vajadzīgos pakalpojumus un Eiropas industrijai dotu iespējas būt ekonomiski veiksmīgai. Tas nozīmē, ka standartizācijas iestādēm ir jādomā tālāk par pašreizējiem standartizācijas rīkiem. Ir jānodrošina labāki pakalpojumi standartizācijas iestādēm, tas nozīmē oficiālas metodas, eh, prototīpu testēšanas metodas, uh, un tāpat mums ir jānodrošina sadarbība ar uzņēmējdarbības pārstāvjiem. Dažas iestādes jau ir uh, sākušas šādā veidā darboties, citām vēl tas ir jāapgūst. Lielas paldies! Well, thank you very much indeed. Lielas paldies! Ļoti skaidri izteikti un arī grūti jautājumi. Interesanti, ka tā kā mēs tiekamies šodien, globālais internet, eh, standarta eh, interneta eh, notiek sanāksme par to šorīt Briselē. Un viens no interneta veidotājiem atgādināja, cik svarīgi ir šie te ting, standarti internetā. Un tas sakrīt ar jūsu domām par šo miedarbību starp standartiem un tā tālāk. Uh, Būs vēl e, visu šo prezentāciju e, eksemplāru pieejam. Un tagad man ir liels prieks aicināt Alanu Braidenu uzstāties. Mēs ar Alanu iepazināmies, man liekas, ka tā bija iepriekšē pirmā 2003. 4. gadā, kad mēs bijām Ženēvā uz Zinko sanāksmi, diezgan ilgs laiks pagājis, bet tas parāda, ka mums joprojām ir interesi par standartiem. Uh, 2008. gadā Alans aizgāja pensijā, bet viņš pirms tam vadīja Francijas e, standarta organizāciju. Mums prieks, ka jūs dalāties ar savu lielo pieredzi, ar jūsu domāšanu par Eiropas standartizācijas nākotnē. Tāpēc man liels prieks dot jums vārdu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, paldies par laipniem vārdiem. Dāmas un kungi. Es esmu nu pat uzrakstījis e, rakstu akadēmiskajā žurnālā par e, standartiem. E, tātad standarti pagājušos desmit gados ir guvuši diezgan lielu uzmanību. Un daudzi, daudz iesaistītās puses ir runājuši par ilgspējīgu attīstību, ekonomisko izaugsmu, piekļuvu, tirgumu, integritātu un sociālo vienlīdzību. Un es slavēju Eiropas parlamentu par to, ka viņi interesēs par standartizāciju. Un acīm redzot, kā Malkoms jau atgādināja, jau vairāk gadi pagājuši, ka um, vairs netiek uzskatīts, ka standarti ir garlaicīgi, bet ka tiem ir strateģiska nozīme. Es balstīšos uz savu desmit gadu pieredzi šajā prezentācijā, kad es biju e ISO ģenerāldirektors. direktors un es atbildēju arī par politiku. Eh, šajā prezentācijā es varu izteikties samērā brīvi, tāpēc es nolēmu izteikties eh, tātad par stiprajām pusēm, vākajām pusēm, iespējām, eh, draudiem, nacionālo mm, biroju pozīciju ISO un rekomendāciju. Eiropas, e, tātad es runāšu par Eiropas institūciju dalību ISO. Vispirms stip, stiprās puses es uzskatu, ka 20 gadi kopš mēs ieviešam jauno pieju, atsaucoties uz Eiropas standartiem ES likumdošanā, tas ir, ir, tas ir liela stip, stiprā puse Eiropas standartu sistēmā, jo tā kontrolē e, nu, gādā to, ka daudz tiek iesaistīti šajā tehniskajā darbā un Eiropas direktīvās un tiek sniegts eh, liels pamat, pamatīgs pamats, lai varētu sniegt palīdzību tirgus spēlētājiem. Tātad 70% no šī te darba ir brīvprātīgi un obligātās nacionālās pieņemšana, šo standartu pieņemšana ir arī Eiropas sistēmas stiprā puse. Un tas ir pasniegts visā pasaulē kā m, mm, paraugs, e, kur ir notiek daudzpusēja sadarbība. Un atkal ir tas viss nācis laikā, kad PTO standartu tehnisko barjeru, tirzniecības barjeru nolīgums uh, Uh, un mēs varam pārskatīt šīs standartizācijas sistēmas. Eiropas modelis radās ļoti īstajā laikā. Eiropa, Eiropai ir nacionāli tādi, kas saucamie čempioni šajā jomā, bet ir vairākas e, nacionālās standartizācijas iestīs, standartizācijas iestādes Eiropā, kuras spēlē ļoti svarīgu lomu Vīnes un Dresdens nolīgumu. Ir mehānismi, kas palīdz nodrošināt e, salāgojamību ar starptautiskiem e, standartiem, lai Eiropas Savienības valstis atbilst šiem standartiem. Un, visbeidzot, e, Eiropas standarta kvalitāte, kas ir atzīta uh, kā ļoti, ļoti, kā ļoti svarīgi. Tagad vājās puses. Vājās puses joprojām tas, ka pietrūkst pieejas visiem sektoriem. Divi piemēri. Viens ir elektromobīļi, tāds liels projekts Eiropā, kur standarti ir ļoti būtiski. Tā ir joma, kur ir tehnoloģija konverģence. Tāpēc eh, miedarbība šai te standartizācijas um, politikai var kļūt par šķērsli. Cita joma ir energoefektivitāte, kas ir arī tipiski mm, pārnozaru pieeja. Daudz kas jau ir teikts par saiknēm starp uh, izglītību, pētniecību un attīstību, un tur vēl daudz ko vēl var darīt. Eiropā ir laba pozīcija attiecībā pret pārējo pasauli, kad mēs varam uh, reklamēt šos te Eiropas standartus pretēji ASV standartiem, vai arī mēs varam veidot šo starptautisko sistēmu. Vēl ir jāprecizē, ka uh, tad, kad tiks pielāgots šis te ietvars. Eh, eh, modelis ir unikāls eh, un arī IT rīku dažādība, iespējas. Ir vairākas inovāciju jomas, kur standarti var sniegt instrumentus, lai ieviestu jaunu tehnoloģiju. Brīvprātīgie standarti ir tie, kas veicina uzticību, jaunās pieejas paplašināšana. Uh, Fakts, ka Ķīna, Indija un citas lielās ekonomikas arī iesaistās starptautiskā standarta izveidē, Eiropas, Eiropa, protams, arī ir iesaistīta šajā, un akadēmija arvien vairāk izrāda interesi standartizācija, tāpat kā, ek, e, kā izglītības e, jomā arī. Draudi. ASV Mūs ir liela nozīme šīm attiecībām ar ASV. Es aicināju ģenerāla sekretariātu veidot eh, partneru attiecības ar ASV, un tas ir tikai daļēji izdevies, jo tikai viens nolīgums noslēgts, bet ir vēl arī citas um, institūcijas ASV, kas ir aktīvas. Āzija. Tātad starptautiskā sistēmā arī tie diezgan daudz ko nosaka. Privātie standarti pretēji formāliem standartiem, ekspertu grupa par to arī domājas, eh, zināšana pieejamība eh, samazinās, jo eksperti eh, visos nacionāla Eiropas starptautiskā līmenī grūti viņus visus apvienot šajos grūtajos laikos, jo īpaši, kad ir tik daudz kompāniju, kas sniedz ekspertus. Uh, vēl iespējama destabilizācija biznesa modelim, kas darbojas, lai atbalstītu Eiropas un nacionālos standartus. Un to var izdarīt um, ar uh, pārkāpumiem, auto, autortiesību pārkāpumiem, uh, sabiedriskā atbalsta samazināšanos. Finansu krīze pati var novest pie lielākas regulēšanas, jo samazinās brīvprātīgā standartizācija un var gadīties, ka atkal aktivizēs nacionālis protekcionisms. Nacionālo iestāšu pozīcija ISO, te ir daži rādītāji, es tikai gribētu teikt, ka ja paskatājos piecus pēdējos gadus, tad Eiropas pozīcija ir stabila, izņemot e, sekretariātā un arī pārvaldībā. Un iedomājieties, kāds būtu šīs slaids, ja 27 biedru vietā no Eiropas Savienības ISO būtu tikai viens. Padomājiet par to. Un es pabeigšu ar dažiem ieteikumiem. Grūti izvēlēties, bet es noteikti ieteiktu paplašināt jauno pieeju attiecībā uz jaunām politikām, jo īpaši pakalpojumu un ilgst ilgtspējības jautājumos es ieteiktu, lai esošais biznesa modelis tiktu konsolidēts, nevis destabilizēts. Es gribētu izvairīties no likumdošanas lēmumiem, kas var vājināt Eiropas pozīcijas starptautiskā standartizācijā, un es mudinātu veidot sinerģijas, nevis viedokļu dažādību. Paldies! Thank you. Oh, well, thank you very much. Liels paldies, Alan. Tiešām tas tāds svaigs skatījums, jūsu personiskais viedoklis. Un es zinu, ka profesors Monti šeit spēlē noteikti lomu, uh, kā konsultants un padomdevējs Barozo kungam. Es domāju, man jūs vajadzētu savest kopā, jūsu darbības jomas saskan. Uh, Un interesanti, ka jūs runājāt par jautājumiem, kas ir saistīti ar ilgtspējību, un mēs pirms tam uh, dzirdējām arī par publisko iepirkumu. Un Rūls kundz bija referenti par šo tēmu, un šeit standarti arī tik īpaši uzsvērti. Un visbeidzot, mūsu pirmā raunda noslēgumā es vēlētos aicināt Maiku Lovu, kas ir uh, Britu uh, standartizācijas institūta direktors. Un viņš uh, lieliski no praktiskā viedokļa saprot, cik liela nozīme ir standartiem, un tādēļ es ar milzīgu prieku dodu viņam vārdu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Uh, par iespēju šeit uzstāties. Es īstenībā pārstāvu ekspertu uh, paneļa ziņojumu un uh, es vēlētos, lai jūs pa, uh, izskatītu vismaz kopsavilkumu šim uh, ziņojumam. Ekspertu grupa, vairāk kā 30 eksperti, tikās pirms 18 mēnešiem un janvārī nāca klajā ar ziņojumu, kas ietver 30 rekomendācijas un 12 strateģiski mērķi, un es ātriziešu tiem cauri. Es esmu izveidojis tādu luksuforu sistēmu, kas, starp citu, nav standartizētas um, mēs uh, sadarbojamies gan ar dalībvalstīm, gan ar komisiju, un kādi tad ir atklājumi? Faktiski spēcīga standartizācijas sistēma visās standartizācijas organizācijās Eiropā. Tās dod ļoti lielu ieguldījumu eh, gan politikas veidotājiem, gan industrijai, gan patērētājiem. Eh, būtiski starptautiskā pieredze mums ir 50% eh, pārstāvniecības izsojek padomē. Un interesanti, ka AS astoņi no desmit globāliem standartiem faktiski radīti Eiropā. Es domāju, tas ir panākums, taču mums ir tas arī jāuztur. Mēs fokusējamies uz tirgu. Ļoti labi šī fokusēšanās ir tieši nacionālajā līmenī. Un ja jūs apskatāt pētījumus par ekonomiskajiem iegūmiem, tad eh, inovācija izplatīšana ir tieši tā joma, kur standartiem ir milzu loma. Eh, Startaut, politiskajā līmenī jāsaka, ka finansējums ir um, ļoti augstā līmenī. Un ir ļoti svarīgi radīt tādu stabilu pamatu. Tas, tā ir viena lieta, to mēs varbūt esam izdarījuši, bet mums ir arī jāturpina šī joma attīstīt un uzturēt. Bet ir daudz jomu, kur mēs varam veikt uzlabojumus. Uh, Mums tas stand, eh, pakalpojums sektors, kas ir dominējušais sektors Eiropā, jāstandartizē labāk. Mums ir jāstāsta par standartiem, varbūt tas var būt garlaicīgi, reizēm par to nekas pat nav zināms, taču par to ir jārunā. Jāuzlabo pieejamība MVU, eh, un eh, īpaši jāiesaista uh, patērētāju grupas, eh, kas ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, lai šajā jomā eh, veiksmīgāk veiktu eh, standartizāciju. Mēs sadarbojamies arī ar politikas veidotājiem, lai tādā saskaņotā veidā varētu atsaukties uz tirgus vajadzībām. Pētniecības programmas arī dzen ir ārkārtīgi svarīga joma. Uh, Mums jābūt līderiem eh, starptautiskajā jomā, un, piemēram, nanotehnoloģijas ir eh, tam labs piemērs. Un jāatzīst arī neformālie, eh, neformālās organizācijas. Es te negribu runāt tikai par starptautiskiem konsorcijiem, bet īpaši IKT lomā, jomā ir ļoti svarīga atbilstīgi veidot arī politiku. Mēs uh, visnotaļ apsveicam ar izglītības sektoru aktīvu iesaistīšanos. Ir dalība valsts, kurās ir ļoti laba pieredze šai jomā, un tagad es iziešu caur galveniem mērķiem. Pirmais mērķis eh, runā par konkurētspēju. Uh, Un starptautiskajā jomā ir svarīgi uzturēt šo ļoti augsta līmeņa ietekmi. Un mums ir izveidos modelis, kas tiek ļoti labi saprasts globāli, un e, ķīnieši, piemēram, ļoti interesējas par to, kā mēs strādājam Eiropā. Runāt par inovācijām, e, šeit arī ir jāuzsver, ka lai inovācijas nonāk tirgu, ir vajadzīga standartizācija. Trešais un ceturtais mērķis. Šeit mums ir vajadzīga tāda saskaņota pieeja, sadarbojoties ar komisiju un dažādiem ģenerāla direktorātiem izglītības un pētniecības jomā, jo, man liekas, pagātnē šīs sadarbības ir pietrūcis. Īpaši, lai ietekmētu nākotnes vadītājus. Sestais mērķis - pakalpojumu sektors. Uh, Protams, ka ir skaidrs, ka arī šajā sektorā ir vajadzīga standartizācija līdz šim. Tas e, nav noticis vai noticis pārāk maz, taču nevajadzētu arī pārspīlēt. Astotais mērķis - efektīva standartizācijas sistēmas ieviešana. Tā, protams, ir evolūcija darbam, kas ir paveikts līdz šim Un šeit jārunā par eh, cenu un cenelek eh, labo progresu un arī mm, sadarbība ar ESO būtu jāizvērš eh, turpmāk. Devītais mērķis veidot konsorcijus. Jā, te starp citu tiek ietekmēts ne tikai standartizācijas, standartizācija ietekmē ne tikai IKT sektoru, bet arī veselības aprūpi un tā tālāk. Uh, Un e, šis te darbs jau ir aizsākts, progress panāks pietiekoši labs. Nevar konsorcijas aplīkot kaut kādā izolētā veidā, bet vajadzētu tādu standartizācijas plānu, kurā iesaistītos visas uh, Eh, iesaistītās puses, un jo ātrāk mēs to izdarīsim, jo labāk. Desmitais mērķis - visi pie, mm, pie visām interesētajām pusēm. Mēs te daudz runājam par MVU, un eh, sen senelek realizē projektu, eh, kas nodrošina MVU labāk, pēta, kā MVU var nodrošināt labāku pieeju, tur tiek piedāvāt dažādi risinājumi, analizētas izmaksas un tā tālāk. Runāt par finansējumu. Eh, šajā krīzes laikā, protams, mums eh, nauda ir jātērē prātīgāk, liederīgāk tā jāizmanto. Un saprātīgi jāinvestē standartizācijas procesā. Un visbeidzot, uh, Eh, tiesiskā, eh, tiesiskais regulējums, tiesiskā sistēma, eh, tai ir jābūt tādai, lai tā palīdzētu attīstīt standartizācijas jomu un to nevis to kāvētu. Un es domāju, ka standartizācija visnotaļ palīdzēs realizēt jauno stratēģiju <clears throat> Eiropas Savienībā 2020, ir jābūt vis Eiropas plānam jāturpina ietekmēt starptautiskie standarti eh, vismaz tādā pašā līmenī kā līdz šim. Un jāuzlabo mm, ne ECSO procesi un jāpopularizē iegūmu no standartizācijas. Un visbeidzot Eiropas standardizācijas sistēma uh, eh, 20. gadam, kādai te vajadzētu izskatīties, te vajadzētu būt neatkarīgai, jādod labums uzņēmējiem un sabiedrībai. Un, eh, protams, jāatsaucas uz patērētāju vajadzībām, eh, jāsadala izmaksu sloks un uh, līdzsvarotā uh, veidā uh, jāsadarbojas ar uh, sadarbību, jāveido uzlabojuma programma, un šeit mēs runājam par tādiem uh, nepārtrauktiem uzlabojumiem un uh, dalīšanos ar labāko praksu un pieredzi visās dalību valstīs. Un uh, komisijai ir jāspēj izmantot uh, šos uzlabojumus, lai mēs varētu izveidot tādu sistēmu, kādu mēs gribam redzēt 20. gadā. Uh, well, thank you very much indeed, Michael. Lielas paldies, Lova kungam. Es uh, vēlētos arī jūs apsveikt un apsveikt visu komandu, kas darbojās pie šī pētījuma, jo es zinu, ka tas bija ļoti liels ieguldījums mūsu darbā. Mums tagad ir palikušas apmēram 20 minūtes uh, jautājumiem, ko varēs uzdot komitejas de deputāti. Es gribētu aicināt referentu uzdot eh, jautājumus pirmajam, bet es gribētu aicināt deputātus uzdot savus jautājumus pēc iespējas īsāk, jo es gribētu dot iespēju paneļa eh, runātājiem atbildēt uz šiem jautājumiem. Kozučņika kungs, protams, kā referents grib izteikties, tāpat ir Jēnu referents no EPP, varbūt arī Repo kungs grib izteikties, jo viņš ir no sociāldemokrātiem Jēnu referents, tie pirmie trīs. Tad būs Vēles kundze un Šaldi Mozes kundze arī vēlas runāt. Rūlas kundzi arī mēs iekļausim. Kozačņika kungs, komī, repa, rūle, vaine un šādi mūze. Bet uh, dodu jums tikai pa minūtei katram, lai uh, mēs varētu uzklausīt arī atbildes. Kozačņika kungs pirmais. Liels paldies! Es vēlētos pirmkārtām pateikties visiem mūsu ekspertiem. Esmu pārliecināts, ka viņu prezentācijas bija ļoti noderīgas. Man ir pavisam konkrēts jautājums. Es uzdošu to Kevinam. Mēs tikāmies Ženēvā. Personīgi gribētu teikt, ka mūsu brauciens uz Ženēvu bija ļoti liederīgs mūsu komitejai. Tikāmies ar starptautiskajām organizācijām, un Kevins savā prezentācijā pieminēja, to pieminēja arī Braidena kungs, vai ir vajadzīgs nodrošināt 27 plus 4 balsis Eiropai? Vai jūs uzskatāt, ka ir labāk attīstīt kopīgu politiku, vai varbūt būtu labi, ja mums būtu tikai viena vai divas balsis? Sì, grazie Presidente. Io vorrei rivolgere una domanda a... Liels paldies, priekšsēdētāji, komīkundze. Es vēlētos uzdot jautājumu Maikam Lovam, un arī Santiago kundzei no cen cenelaikā. Pēc pirmajām analīzēm šķiet, ka viena no galvenajām problēmām ir piekļuve un dalība, nodrošināt, lai visas interesētās puses varētu piedalīties šajos procesos. Ir īpašas grūtības, ir saistītas ar MVU. Mēs gribētu zināt, kādas ir šīs grūtības attiecībā uz dalību, kas mums ļautu nodrošināt uh, priekšrocības Eiropas tirgumu, starptautiskajā tirgu. Jūsuprāt, kā mēs varētu uzlabot sistēmu, ja runa par struktūru, attiecībām starp Eiropas un nacionālajām iestādēm un visu operatoru pārstāvību, kas gribētu iesaistīties sistēmā, kā mēs varētu uzlabot šo sistēmu, jūsuprāt? Liels paldies, Repokungam vārds. Esmu iestādījusies eh, komiteju darbā un. Täällä herra äh, Bytikofer viittasi jo äh, standard. Un uh, galvenais ir nodrošināt, lai tiktu izveidot patiesi standarti labiem produktiem. Uh, Butikofer kungs par to runāja pirmīt un uh, sacīja, ka standartizācija ir svarīga arī uh, zinātniskai pētniecībai. Tas, protams, ir labi. Uh, taču mums ir jāskatās arī uz to, kā, realitā, eh, kā eh, teorija un realitāte atbilst vienotrai, jo realitāte, protams, var teoriju papildināt un bagātināt. Es vēlētos eh, saņemt vairāk informācijas. Sen paremmin sisälle. Par to, Un, uh, principā, kā mēs varētu uzlabot standartizāciju? Paldies, Rūlas kundze, lūdzu. Jā, es arī vēlētos pateikties. Eh, šī uzklausīšana bija ļoti laba un informatīva. Man būtu divi jautājumi. Pirmais jautājums. Mēs eh, runājam par pakalpojumu jomas standartizāciju. Man būtu jautājums, vai jūs uzskatāt, ka tī, tā pati likumdošanas bāze un tā pati uh, tie paši tiesiskie akti varētu tikt izmantoti gan pakalpojumiem, gan precēm. Galu galā šeit ir um, tādas specifiskas lietas, vai jūs uzskatāt, ka pietiek ar šādu vienotu likumdošanas bāzi, vai jūsuprāt, varbūt vajadzētu to dažādot? Galvenokārt, es domāju šeit par veselības jomu. Otrs jautājums ir saistīts ar piekļuvi. Nosacījumi dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgi. Ir tādas dalībvalstīs, kurās piekļuve arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un uh, patērētāju savienībām un ārotbiedrībām uh, ir ļoti labi nodrošināta un viss darbojas ļoti labi. Taču ir arī tādas dalībvalstis, kur uh, šādu iespēju nav. Kā mēs varētu nodrošināt šādas iespējas, kā mēs varētu šīs dalībvalstis stiprināt? Es uzskatu, ka šīs nacionālas delegācijas ir ļoti labs un loģisks veidojums, taču tās nav vienādas, un kā mēs varētu nodrošināt arī caurredzamību. Uh, thank you very much, Mrs. Rūla. Paldies Rūlas kundzei, Vailers kundzei vārds. Jā, vielen dank. Lielas paldies. Paldies arī no manas puses. Piekrītu runātājiem, tiem ekspertiem, kas uh, teica, ka parasti standartizācijā normas tiek novērtētas par zemu. Parasti tikai tiem, kas ļoti labi pārzina šo jomu, tas ir skaidrs. Uh, Galu galā tas ir ļoti būtiski arī Eiropas uzņēmumu konkurētspējai. Ja runa par industriju, tad es gribētu teikt, ka šīs visas debatas nenotiek kaut kur gaisā, kaut kur tukšumā. Tās ir saistītas ar komisijas plāniem rudenī e, sagatavot jaunus priekšlikumus ir jau gatavā kāda komisijas analīze, kur ir teikts, ka MVU nav pietiekami daudz iesaistīti. E, tā, tiem nav tāda pati, tikpat laba piekļuve standartiem, kā tam vajadzētu būt. Te mēs galvenokārt runājam par mazo uzņēmu aktu. Ko mēs varētu darīt no Eiropas eh, puses, lai MVU tiktu labāk iesaistīti, tā lai izmaksas viņiem nebūtu pārāk lielas. Es, piemēram, zinu, ka no Luksemburga šie cipari ir ļoti lieli. Kā mēs eh, varētu palīdzēt šiem MVU tikt galā ar izmaksām? Uh, Es uzskatu, ka šis jautājums varbūt attiecas arī uz lieliem uzņēmumiem. Uh, thank you very much. Mrs. Shad Liels paldies, šādi Mozes kundzei vārds. Liels paldies. Jāsaka, ka šis darbs, lielais darbs, kas tiek veikts standartizācijas organizācijā, ir ļoti augsts novērtējums. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai uh, lai patērētājs saprastu, cik eh, svarīgi ir eh, novērtēt šos standartus. Daudz no jums teicā, ka ir ļoti būtiski, lai mēs arī pakāpojumu sektorā gatavotu normas un standartus. Vai mēs varētu saņemt konkrētu piemēru? kādā jomā tad jūs vēlaties izstrādāt labākas normas. Es gribu to labāk saprast. Jā, es ļoti labi varu iedomāties, kā var standartizēt preces, bet eh, par pakāpējumam runājot, es gribētu dzirdēt konkrētu piemēru. Um, and last, uh... Pēdējais mūsu smagi strādājošais centīgais vicepriekšēdētājs Vanjokundze. Van Liels paldies priekšādētāji. Es vēlētos pateikties eh, visiem runātājiem par eh, viņu izcilajiem priekšlasījumiem. Mans jautājums ir saistīts, eh, tiek uzdots visiem runātājiem, bet galvenokārt Filipa kungam. Jūs minējāt kaut ko tādu, kas man ārkārtīgi patika. Manuprāt, Eiropai ir kāds liels trūkums. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu veidot kopienas intereses. Protams, ka mūsdienās tas ir ļoti liels izaicinājums. Tik uzdot jau vairāk jautājumu šajā sakarā, bet es gribētu vēl šeit vienu pievienot. Vai jūs nedomājat, ka mums vajadzētu veikt kopīgu komunikāciju un informēšanas kampaņu? kur vajadzētu iesaistīt visus, gan ražotājus, gan politiķus, gan patērētāju organizācijas, gan m, mm, zinātniekus, gan tos, kas darbojas pie novatoriskiem jautājumiem. Mēs varētu šeit iekļaut arī mūsu izglītības sistēmas. Manuprāt, mums trūkst informācijas, mums vajadzētu organizēt šādu lielu informatīvu kampaņu. Paldies! Tagad es gribētu aicināt eh, runātājus mm, atbildēt uz jautājumiem. Mēs dosim jums apmēram minūti katram, bet es izturēšos diezgan elastīgi, jo šķiet, ka šie jautājumi attiecas uz jums visiem. Tik uzdot jautājumu par pakalpojumiem. Mēs, protams, dzirdēsim runātājus, kas izteiksies konkrēti par šiem punktiem, bet eh, došu jums tagad vārdu atbildēm. Lūdzu. Makīna Liekungam pirmie vārds. Man ir liels prieks priekšēdētāji. Šķiet, ka viens eh, no jautājumiem tika uzdots man konkrēti. Uh, Šķiet, tas bija tāds hipotētisks, provokatīvs jautājums, eh, vai vajadzīgs Eiropai 27 balsis vai tikai viena. Protams, šis jautājums ir tikai hipotēze, bet es domāju, ka to tomēr var izskatīt. ISO process, protams, ir balstīts uz eh, tādu sistēmu, kur katrai valstī ir viena balss, un tas ir ļoti skaidrs, un arī IEC process ir līdzīgs. ISO un IEC procesi ir atkarīgi arī no saikni ar, no saiknes ar um, nacionālajiem dalībniekiem. Te ir nacionālie pārstāvi, tātad individi, kas pārstāv konkrētās valsts viedokli un uzskatus, tātad pārstāv savu delegāciju. Un nākamais eh, gribētu atsaukties arī uz ISO vīnas nolīgumu. Tāpat arī cen un cenelek balstās uz šiem pašiem principiem. Es domāju, ka šis aspekts noteikti būtu jāizskata arī jebkādā citā jaunā konfigurācijā. Elena Santiago. Thank you very much. I... Elēna Santiago, paldies, es vēlējos pateikties par eh, šo te pieejamības jautājumu. Un eh, es atbildēšu vēl uz varbūt dažiem uzdotiem jautājumiem. Būtībā CEN un CENELEK uzsāk pētījumu pirms pāris gadiem, un mēs esam nākuši klajā ar 58 rekomendācijām, lai uh, uzlabotu piekļuvu standartizācijai. Varbūt uh, tas, tā ir tieši atsauce uz um, mazo un vidēju uzņēmumu vajadzībām. Mēs esam publicējuši mūsu websaitā visu, kas attiec uz Eiropas standartiem, un arī cenu standarti līdz kāda beigām tieši tādā pašā veidā tur parādīsies. Un mēs ceram, ka mūsu biedri dalību valstīs uh, to arī izdarīs katrs savas valsts valodā. Uh, jo ļoti svarīgu lomu šeit spēlē dažādi nacionālie standartizā, dažādas nacionālās standartizācijas iestādes, tirdzniecības kameras un tā tālāk. Un e, tas netiek darāt, darīts starp e, varbūt no tehnisko komiteju e, puses, bet tas tiek, to dara nacionālajā līmenī dažādas nozaru organizācijas un dažādas tirzniecības federācijas arī sekot tam, lai dažādās nozarēs MBU tiktu iesaistīti. Un Nacionālās standartizācijas iestādes jau e, tagad sniedz palīdzību un atbalstu. Mēs esam izveidojuši arī MBU e, tādu palīdzības punktu. Uh, Eh, kur var griezties MVU, eh, šie palīdzība ir bez maksas, tur var uzzināt visu informāciju par Eiropas standartiem, un ja MVU eh, griež pie mums ar kādiem jautājumiem, tad visbiežāk, protams, mēs viņus tālāk nosūtam uz Nacionālo standartizācijas iestādi, bet es domāju, ka mēs strādājam pareizā virzienā, un tas nāk visiem mums par labu. Paldies! Tālāk Džons Filips. Jā, paldies, priekšsādātāja kungs. Man lūdza mm, apskatīt eh, šo te kopienu, interešu kopienu veidošanu mm, Eiropā eh, lai nodrošinātu ekonomiskos panākumus. Un pirmais solis ir vispirms noteikt, ko tad eh, jūs gribat panākt, lai jūs to varētu darīt vispirmām, kār, vispirmām kārtām. Piemēram, kad tika izstrādāts jauns partnerības projekts, varētu teikt, eh, trešās eh, paaudzes, eh, tas ir tāds panākumu piemērs, bet runājot par Wi-Fi, kur Etsy izstrādāja ļoti tehniski attīstītu produktu, bet mēs nevarējām savu Wi-Fi produktu pirmo ieviest tirgu sliktāks produkts tur nokļuva ātrāk. Faktiski šeit vajadzēja varbūt kustēties ātrāk. Un uh, svarīgi ir zināt, ko tad ietvert šajās te uh, interešu kopienā. Un MBU, protams, ir svarīgi, jo šie cilvēki ir ekonomiski aktīvi, un, protams, arī lielās, lielie uzņēmumi tur būtu jāiesaist. Un man liekas, ka Eiropas sistēmā tieši tā šodien pietrūkst. Um, Alan Brighton. Uh, well, maybe I would like to take the opportunity to respond on two. Paldies, un tālāk, uh, Braiden kungs, <clears throat> es mēģināšu atbildēt uz um, vismaz pāris jautājumiem. Tātad vispirms runājot par šo te vienu pārstāvniecību 27 vietā, es domāju, ka Kevins jau atbildēs šo jautājumu. Un te būtu tieši tādas uh, nosacījumu un normu pārkāpumu problēmas, jo runājot par eh, pakalpojumiem, ISO jau šobrīd strādā aktīvi šajā jomā piemēram, ūdens, eh, apgāde, turisms, IT pakalpojumi. Eh, tur jau ISO standarti ir izstrādāti, un tur ir centru, centriem, mitra centriem balstīta pieeja, kvalitāte, prasības un tam līdzīgi. Tas tur viss jau ir iestrādāts. Paldies, un Maiks Laus pēdējais. Jā, paldies. Es atbildēšu uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, ļoti svarīgs jautājums ne tikai MVU, bet arī citas minoritāšu grupas, kā, tos, kā tās var iesaistīt eh, šajos standartizācijas procesos. Tā ir visdārgākā joma. Bet to mēģina dažas standartizācijas iestādes, un mums ir projekts, eh, kur eh, mēs mēģinām visā Eiropā to ieviest. Uh, Tā ir tātad tie, iesaistīšana, izmantot internetu, tiešsaistes režīmu, un principā tieši tādā veidā mazi, eh, mazas iestādes, mazi uzņēmumi var eh, um, informatīvajā stadijā izteikt komentārus par standartu. Tālāk runājot par pakalpojumu sektoru. Uh, ir daudz jau pakalpojumu standarti, kas ir izstrādāti Es ieteiktu čes ziņojumu, kur ir izskatīta uh, nepieciešamība pēc standartiem uh, pakalpojumu sektorā. Bet uh, ir jābūt tā, ka tirgus virza šo procesu. Faktiski mēs vēlētos no pakalpojumu sniedzējiem dzirdēt, kādu standartu viņiem būtu nepieciešama, kas palīdzētu viņiem strādāt. Mēs negribam, lai politiķi viņus uh, viņiem uzspiestu kaut ko, un man liekas, čes ziņojumā tas ir pietiekami labi atspoguļots. Paldies! Mums uh, eh, Stāvo Blākas kundze vēlāk runās par dažām no šīm lietām. Es domāju, ka viņi atgriezīsies vēl pie šī jautājuma. Liels paldies! Es domāju, ka mūsu uh, Eh, referenti ir pelnījuši mūsu aplausus. Un tagad mēs pāriesim pie ļoti svarīgas sadaļas un runāsim par standartizāciju, eh, kas atbalsta publiskās un sabiedriskās intereses. Un man ir liels prieks sveikt Stīvenu Raselu, uh, ANEK ģenerālu sekretāru, un viņš jau ir viesojies mūsu komitejā, tālāk Ralfs Lotes, kas ir pilsoņu standartizācijas organizācija, Eiropas vidas pilsoņu standartizācijas organizācija, arī viņš uzskata, ka ir svarīgi tas, viss tas, ko mēs darām. Tālāk Stefano Boj, kas ir uh, pārstāvs no Eiropas ārotbiedrību institūta veselības un drošības departamenta. Katram no viņiem došu septiņas minūtes. Un lūdzu turēties pie šī laika, lai mēs varam arī izvērst diskusijas. Izklāstiet tātad savu perspektīvu un uh, sāksim ar uh, eh, Raselkungu. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Vienotais tirgus ļauj patērētājiem gūt uh, labumu no plašākas produktu izvēles. Nav nekādu šaubu, ka šī jaunā pieeja bija ļoti ietekmīga, tad, kad tā tika izveidota. Taču šīs pieejas uh, spēks bija tās vājumā, un šis vājums turpinās jaunajā likumdošanas ietverā. Abas uh, tās ir kopregulācijas formas, kur uh, tirgus spēlētāji sanāk kopā un raksta tādus standartus, kas atbalsta likumus. Bet problēma ir tāda, kā jūs redzat eh, uz slaida, ka standartizācija ir privāta darbība. Nav kaut kāda dabiska vai automātiska iemesla, lai standārtu izstrādātāji ņemtu vērā sabiedrības intereses. Un, kā jau jūs saprotat, tad šī kopējā regulācija kļūst ļoti atšķirīga no likumdošanas. Ja standartizācija patiešām uh, padarīs eh, likumdošanu par eh, produktu standartiem nevajadzīgu, kā mēs eh, saprotam no, no Tajānī kabineta, tad uh, diez vai šādas iestādes, kas garantē sabiedrības intereses, būs arī turpmāk vajadzīgas. Uzņēmējdarbībai taču ir jāiegūst no tā, ka e, tas var ietekmēt standartu saturu, tā lai produkti atbilstu Eiropas tiesībām. Uzņēmējdarbībai uzņēmumiem arī ir vajadzīgās zināšanas, lai piedalītos standartu izstrādāšanā. E, turpretī patērētāju zināšanas ir ļoti nelielas, vai daudzas gadījumos tās vispār nepastāv. Patiešām piekļuve standartizācijai šāds pētījums, kas tika veikts, atklāja, ka patērētāji tiek tikai daļēji pārstāvēti daudzās valstīs. Tieši šī iemesla dēļ patērētāja pārstāvība, kas ir institucionalizēta Eiropā ar ANEK kopš 1995. gada, mums tāds palīdz. To atzina ekspres ziņojums. ANEK nodrošina, garantē Nacionālo delegāciju sistēmu CEN un CENELEK, nodrošinot eh, balsi vienai no vājākajām ieinteresētajām grupām tad patērētājiem, lai tos atdzirdētu Eiropas līmenī. Tādi standarti kā GSM, GSM ir ļauši patērētājiem dzīvot daudz vienkāršāk. Cena un cenelek tādējādi var ar saviem standartiem mūs aizsargāt un nodrošināt mūsu labklājību. Patērētāja pārstāvības nodrošināšana nav saistīta tikai ar brīvprātīgo audzināšanu vai Eiropas standartizācijas iestāžu izveidi. Uh, Mums, mums ir jābūt par ekspertiem, patērētājiem ir jābūt ekspertiem tajā jomā, kur tie piedalīsies. Piemēram, paskatīsimies uz rotaļlietu drošības jautājumu. 31 valsts piedalās CEN un CENELEK. ANEK izmanto apmēram sešus patērētāju brīvprātīgos, kuriem ir vajadzīgās zināšanas, lai viņi efektīvi varētu Eiropas līmenī runāt par rotaļlietu drošības jautājumiem. Tad seši eksperti no 31 valsts. Ja ANEK nepastāvētu, tikai sešas no 31 nacionālās delegācijas varētu uzskatīt, ka tām ir vajadzīgā patērētāju ekspertīze, lai piedalītos šādu lēmumu pieņemšanā. Ja ir runa par Eiropas standārtu um, izveidi rotaļlietām, tad 25 nacionālās delegācijas nevarētu izmantot patērētāju konsultācijas. Tad patērētāji tiktu minimāli iesaistīti. Tātad um, patērētāju iesaisti var nodrošināt ar finansējumu Eiropas līmenī. Tādējādi ir jānodrošina labums ik vienam sabiedrībā, ne tikai dažiem sabiedrības locekļiem. Diemžēl šis valsts finansējums vairs nesaņem atbalstu likumdošanā. Anika budžets 1,4 miljonu šogad tika pieņems pirms dažiem gadiem parlamentām padomē. Pašreizējā programma beigsies 2013. gadā. Pat, ja tiks gatavota jauna programma, nav nekādu garantiju, ka budžets būs pietiekams, lai varētu atbalstīt Aneku, jo galu galā uh, Cinko ģenerāldirektorātā ir daudz citas vajadzības. Aneka aicina, ka standartizācijas likumam vajadzētu nodrošināt eh, patērētāju pārstāvību Eiropas standartiz standartizācijas procesos. Ja mēs skatāmies uz sistēmas struktūru, tad Anika nevēlas šeit radikālas izmaiņas. Mēs nevēlamies, lai Eiropas standartizācija tiktu fragmentēta. Mēs nevēlamies, lai būtu vēl citas institūcijas bez Cencenelika un ECI. Mēs nevēlamies arī, lai tiktu izveidota Eiropas standartizācijas aģentūra. Tas nedotu nekādu jēgu, tas neļautu Eiropas standartus izstrādāt balstoties uz uh, starptautisko darbību. Nevis šāds darbs ir patērētāju interesēs. Daļa no šī darba, kas tiek uzdots, protams, ir patērētāju interesēs. Mēs uzskatām, ka Eiropas standartizācijas sistēmai ir jānodrošina tālākas garantijas procesā, kas īsnībā jau nozīmē likumdošanas privatizāciju. Ānek uzskata, ka šīs garantijas ir jādod esošās sistēmas ietveros. Mēs uzskatām, ka Komisija būtu labāk sadarboties ar CEN, CENELEK un ETSI, lai izveidotu otru ražošanas līniju standartiem tajās jomās, kur patērētājiem ir liela interese. Šīs modelis jau pastāv. ISO izmanto pieeju, kas ir balstīta uz interesantajām pusēm, tad, kad tika izveidoti ISO 26000 standarti par sociālo atbildīgumu. Tāpat mums vajadzētu domāt par visām iesaistīto pušu kategorijām, mums vajadzētu paskatīties arī uz uh, nacionālo līdzsvaru, mums būtu jādomā arī par uh, Eiropas standartu pieņemšanu un to publicēšanu kā nacionālajiem standartiem. Šī pieeja, kas ir balstīta uz interesantiem vai tikai uz nacionālajām delegācijām, varētu tikt balstīta uz uh, direktīvu 9834. Šādu sistēmu varētu izmantot arī tādos gadījumos, kad tradicionālā sistēma nedarbojas. Piemēram, tad, kad ir vajadzīgi adekvāti Eiropas standārti mājasaniecības kāpnēm. Tādi tika pieņemti tikai pēc ļoti ilga laika. Nākamais secinājumi ir šādi, ka mēs vēlamies veidot vienotu tirgu, taču standartizācija pašlaik ir privāta. Uh, Un ja likumdošana netiks iesaistīta, tad mums ir jādomā par to ieinteresēto pušu iesaistīšanu, kas pašlaik eh, dalībvalstu līmenī ir vāju vai vispār netiek iesaistīti. Nākamais slaids. Paldies visiem! Well, thank you very much. Liels paldies, Stīven, par šo te skaidro ieteikumu, kas komiteja noteikti ļoti interesanti. Nākamais ir Ralfs Lotes. Paldies priekšsēdētāji. Labrīt, parlamentārieši, dāmas un kungi. Es gribētu pastāstīt par ECOS, par vides eh, NVO. Mēs esam tāda vispārīga organizācija, kas pārstāv uh, eh, NVO. Uh, eh, standartizācijai. Mēs esam bezpēļņas uh, organizācija, mums ir 21 dalībnieki Eiropas nacionālā līmenī organizācijas, tātad vides birojas eh, ir arī tajā mēs piedalāmies. Mēs esam pateicīgi par šo ielūgumu un mēs ceram, ka uzklausīšana būs pamats turpmākām diskusijām. Tāpēc šī mm, prezentācija skar tikai galvenos vārdus un vairāk informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā. E, ideja nedaudz par to, ko mēs, kāda ir mūsu loma. E, šajā procesā, kas varbūt nav skaidrs. Mēs esam sen uh, asociatīvais dalībnieks un senalaik sadarbības partners, bet vēl neesam ECI dalībnieki. Mēs uh, sadarbojamies ar ekspertiem standartu izstrādē, apmēram 40 tehniskos um, struktūrās, ISO un IEC. Mēs sniedzam tehnisko zināšanas un uh, Mēs arī cīnāmies pret industrijas pārlieku pārstāvību par politikas diskusijām. Tur arī mēs piedalāmies CN un CLS, CLC ietveros. Es esmu arī dalībnieks ekspresa panelī. ECO ir pārstāvēt, pārstāv arī pilsoniskā sabiedrība un sabiedrības intereses. Mēs esam darbojamies tātad no apakšas šajā standartizācijā. Un mēs esam vienīgā NVO, kas tik ļoti piedalās standartizācijā. Mēs gribam uzlabā, u, u, palielināt vides apsvērumu standartizācijas procesā. Sen instrumenti, kas ir izveidoti, tos gribu uzsvērt. Un vides ietvers ietvars, lai uzlabotu viņu izmantošanu. Piemēram, procesālu soļi, prie, piemēram, eh, tas, ka obligāti jāizskata, jāizskata um, vides aspekti. Un ir, tas ir labs pirmais solis, un eko eh, strādā pie šiem instrumentiem, kas ir pieejami pēc eko priekšlikuma ekspres ziņojums arī iesaka uh, veidot tālāk šos instrumentus, arī ISO IEC līmenī un kā arī uh, in, veidot uh, integrāciju mm, vides aspektiem šajos standartos, jo visos standartos ir liela vides uh, ietekme. At, attiecībā uz politiku ieviešanu mēs uzskatām, ka jāievēro vairāk noteikumu Ļoti būtiski pareizi atdalīt likumdošanu un standartizāciju direktīvās un definēt Eiropas kom komisijas standartu mandātus. Un tā ir vēlme likumdošana, jo iepriekš uh, nevienmēr šī līnija bija pareizi novilkta. Vēl mēs uzskatām, ka standartizācija jāizmanto tikai tad, ja tā ir labākā iespēja regulēšanai. Uh, jābūt, eh, jāskatās, kā sabiedriskās iestādes, Eiropas komisija un dalību valstis uzņem šīs, šos standartus. Šie apstākļi jāpiemēro arī politikam ar lielu ietekmi uz vidi, piemēram, stand, eh, transports, enerģētika, lauksaimniecība un tā tālāk. Es varētu vēl runāt par vidi, bet eh, tagad gribu plašāk runāt par politikas um, uh, apsvērumiem standartizācijas procesā. Jo tad mēs uh, vairāk veicināsim vidas aspektu iekļaušanu. Un šādi mūsu kolēģi no patērētājiem arotbiedrībām arī piekrīt mums tajā jomā, ka ieviešana specifikācija likumdošanā no privātiem, privātām struktūrām ir, tas viss ir jāizskat politikas veidotājiem eksperti parasti eh, viņiem ir citas intereses nekā sabiedriskās intereses. Un eh, parasti tur parādās komerciāls intereses. Nacionāls delegācijas eh, nodrošina to, ka tiek nodrošināts viss in intereses. Un mm, tas nozīmē, ka netiek iekļauts vāja organizācija intereses Eiropas komisijai ir jānodrošina, lai delegācijas noteikumi tiek ievēroti, piemēram, rakstiski eh, nolīgumi ar sensēna likumi var iesniegt priekšlikumus. Mēs uzskatām, ka obligāti ir jāiesaista sabiedriskie pārstāvi standartizācijas veida, veidošanā, jāpieprasa papildu eh, resursi, lai Mm, standartizācijas procesā varētu piedalīties viss uh, mm, interesantās puses. Te jau bija runāts par patērētājiem, uh, tad tur uh, šīs te iestādes pārstāvēts ir vēl mazāk. Un mm, sabiedriskais atbalsts ir ļoti e, svarīgs. Publiskais finansējums e, 140 tūkstoši eiro e, gadā saņem no Eiropas komisijas, un tas ir, mm, tas ir e, ļoti mazs rādītājs. Un tagad mm, daži priekšlikumi, kur mēs varam progresēt. Mēs piekrītam, ka likumdošanam jādomā par standārtu izstrādi, e, politikas ieviešana un es gribu minēt Aneka eh, priekšlikumu. Ļoti skaidri eh, vajag noteikt pārstāvību iestādēm. Senāk, sen, senelīgi darba grupā jau par to tiek runāts, tā, tā, tā ir svarīga problēma. Un mēs vēl lūdzam e, Eiropas iesaistītajām pusēm, e, lai tās tiktu iesaistītas un ar vienu bals, balsi, balsi lai tās var aktīvi piedalīties standarta izveidē. Vēl vajag uzstākt publisku de debati par dažu pamatu standārtu pie pieejamību un Vēl arī jādomā par potenciālu kompensāciju, ja tiek zaudēta ieņēmumu. Un visbeidzot, mums ir jāceļ mm, dalības maksas komitejas, vai arī par to, ka tiek izteikti komentāri par standartiem. Un tiesa, ka mm, šeit mm, vides eh, NVO nav vienā līdzīgās situācijās. Paldies par iespēju runāt šeit, un es gribētu teikt, uh, ka e, vidas e, sabiedriskām interesēm jāpiešķir lielāka loma standartizācijā. Paldies! Uh, thank you very much indeed. Again. Uh, liels paldies! Atkal ļoti liederīgas rekomendācijas un visbeidzot šajā raundā Stefanā Boja. Paldies, priekšsēdētāji! par to, ka arotbiedrībām ir iespēja griezties uh, pie šādas auditorijas un, at, un šodien šeit būt kopā ar tik cienījamiem kolēģiem. Eiropas arotbiedrība institūts ir cen eh, dalībnieks un ir iesaistīts veidojot standārtus ergon ergonomikā, un eh, personas aizsardzības līdzekļu um, standartus. Un mums ir iespēja apspriest ar ražotājiem, ar izstrādātājiem uh, par to, uh, kā uh, produktus padarīt pēc iespējas drošākus un pilnībā atbilstoši lietotāju vajadzībām. Uh, Eh, Tālāk eh, mums ir arī iespēja aizpildīt šo plaisu eh, starp izstrādes stadiju un uh, darba vietu, uh, izstrādājot standarta tehniskos noteikumus. Mēs, mēs, protams, vēlamies sadarboties ar uh, industriju, ar rūpniecību, jo gal galā augsts standarta līmenis uh, nāk par labu. Uh, un ir visu e, interesēs Eiropā. E, drošība darba vietā ir viena no standartizācijas dimensijām. Ja mēs vēlamies šo sociālo dimensiju pil pildīt, mums ir jānosaka divi priekšnoteikumi. Vispirms e, izvērtējums un iesaistīšana. Un uh, mums ir jārunā par to, kā standartizācija ietekmē likumdošanu. Es vēlētos smelties iedvesmu no šī slaida, kur rīcības plāns Eiropas uh, standartizācijā notei, ir noteicis eh, tādus stratēģiskus uh, virzienus, uh, kā vajadzētu virzīties. Un šeit es esmu izdarījis tādu atlasi, un ja mēs uz to paskatāmies, es gribētu uzsvērt, ka e, drošība e, darba vietā un attiecas uz miljoniem strādājošo, un tā ir atkarīga no uh, produktu uh, direktīvām, uh, kas nosaka produktu standartus, un sociālajām direktīvām, kas ir horizontāls sociālās direktīvas, eh, horizontālās minimālās prasības un produktu direktīvas. Lūk, tātad šī kombinācija pašlaik eh, darba drošības jomā strādā labi, bet ja standartizācija kaut kādā veidā skar šīs jomas, un ja eh, tu, tur ir jāievēro likumdošana, standartizācija nedrīkst nekādā veidā traucēt spēkā esošo darba drošības eh, likumdošanu. <clears throat> Tādēļ ir ļoti uh, nopietni jāizvērtē sasaiste starp eh, standartizāciju un <clears throat> spēkā esošo likumdošanu. Otrais pīlārs - iesaistīšana. Pierādījumi. Ekonomiskie stimuli Eh, lai eh, cilvēki dotu savu ieguldījumu standartizācijas procesā, nevar eh, salīdzināt ar tiem ieguvumiem, ko gūst rūpniecība. Tāpat laikā viņi dalās savā pieredzē, un es domāju, ka tas ir pilnīgi saprotam. Bet patērētāji un vīdes aizstāvji, viņi tieši finansiālu labumu negūst no uh, dalības šajos procesos. Un tāpēc, lūk, pastāv šī te nelīdzsvarotība. Un nonāk tāds fakts, ka ne jau visiem, kas sēž pie standarta izstrādes galda, e, ir vienāda, e, vienāds pilnvarojums un iespējas e, piedalīties procesā. Un standarti šādā ziņā var zaudēt uh, ja e, vājāko interesēto pušu intereses netiek iekļautas. Mēs varam būt pārsteigti, ka šāda disproporcija pastāv, bet mums ir jāapzinās, ka tā tāda ir. Un tad, kad e, šī e, te, šo te nelīdzvarotību var, pār, var pārvarēt ar noteiktiem pasākumiem un mēs aicinām parlamentu pievērst uzmanību tam, ka valdībām jādara vairāk, lai radītu uh, priekšnosacījumus tam, kas standarti tiešām atspoguļo <clears throat> sabiedrības vajadzības. Mazāk regulējumu. Mēs vienmēr atbalstam standartizāciju jomās, kas ietekmē sabiedrību, bet ar nosacījumu, ka valsts nacionālā līmenī garantēs struktūrālu atbalstu. Un pārējot no industriāliem uz neindustriāliem standartiem, tas patiesi ir izaicinājums, un jaunā pieeja izgaismo divus aspektus, viens no tiem tātad pirmkārt drošības eh, standartu eh, pieaugums, tas ir ļoti labi bet es gribētu teikt, ka ir ļoti grūti rast vienprātību eh, attiecībā uz eh, dažādām, teiksim, mehānismu un mašīnu eh, izstrādes detaļām. Un tad, kad mēs pāriem no materiālajiem un uz nemateriālām lietām, ļoti grūti ir rast vienprātību. Dažādiem uh, produktiem uh, tirgus novērošana ir uh, ļoti svarīga. Mēs tiešām varam novērot, atklāt nedrošus pro produktus un vērst uz tiem uzmanību, izņemot tos no tirgus. <clears throat> Bet kādas mums varētu būt instruments, lai neefektīvus standartus varētu atklāt? Jebkurā gadījumā standartizācija var veicināt inovācijas, uh, kas ir saskaņā ar eh, sabiedrības cerībām un vajadzībām, un paldies par šo lielisko iespēju, un es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Well, thank you very much indeed, Mr. Lielas paldies, Boikungs. Liels prieks, ka ieradāties pie mums un sniedzāt patiešām īsas un konkrētas atbildes. Es gribētu jums teikt, ka komiteja ir ļoti interesēta tirgus uzraucības jautājumos. Šaldemozes kundze ir paveikusi šeit lielu darbu. Tāpat arī mēs esam ieguldījuši šeit lielus resursus. Varbūt eh, tā nav obligāti daļa no šīs dienas uzklausīšanas, taču ir jāatgādina, ka visa sistēma, kas eh, mums nodrošina drošus un vidē draudzīgus produktus, kas patērētājiem dod šādus produktus, mums ļoti interesē, un tāpēc jūsu ieguldījums patiešām bija mums noderīgs. Referentam ir eh, daži jautājumi. Es vēlētos sveikt arī kampusas kundzi, šķiet viņa arī viņai ir jautājumi. Jā, komikundze arī grib uzdot jautājumus, arī viņu ieklausim sarakstā. Un Rūls kundze arī grib kaut ko uzdot. Mūsu sajautājumu un atbildes sesija ir ļoti īsa, tāpēc vairāk nedošu nevienam vārdu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Pavisam īsts jautājums Rāfam Lotesam. Jūs savā prezentācijā minējāt, ka ir jānodrošina daži galvenie standarti par brīvu sabiedrībā. Es gribētu konkrēti dzirdēt, kurus standartus jūs ar to domājāt. Es došu jums arī vienu minūtu atbildēji, tā uh, kā mums nav īpaši daudz laika. Kampas kungam vārds. Jā, es vēlētos pateikties trīs runātājiem par ļoti interesantajiem un konkrētajiem ieguldījumiem šajās debatēs. Es gribētu uzdot jautājumu Stefano Bojam par profesionālās veselības jautājumiem Mēs, protams, saprotam, cik svarīga ir arotbiedrību iesaiste visās standarta izstrādāšanas posmos. Galu galā tieši šīs iestādes visvairāk rūpējas par arotslimībām un standarta izstrādi darba vietai. Es gribētu pārbaudīt, es gribētu uzdot jautājumu Stefano kungam, vai tā ir taisnība, jo, manuprāt, ir ļoti lielas atšķirības dalību valstīs mēs eh, kļūstam arvien vairāk par pakāpojumu sabiedrību, nevis par ražošanas sabiedrību, un līdz ar to galvenās arodas slimības mm, pakāpojumu jomā, piemēram, izglītības jomā, tā būtu vārdarbība gan skolās, gan slimnīcās. Es uzskatu, ka To ir ļoti grūti standartizēt, ir grūti pateikt, kāds būs risks un kādi pasākumi ir vajadzīgi, bet, protams, ka tas ir iespējams. Vai jūs piekrītat, ka ir šāda samazināšanās? Un, ja jūs piekrītat, kā tikt galā ar šīm divpusējām atbildības sfērām? Ja mēs šeit domāju gan uzņēmējus, gan visus citus vispārējā, visas, visas citas eh, vispārējās interesētās puses. Larai Komī, nākamajā vārds. Liels paldies, priekšēdādāji! Pavisam īsts komentārs. Es gribētu uzsvērt iepriekš minēto. Ir runa par visu interesēto pušu pārstāvību un tiesiskās vides uzlabošanu. Patērētājiem arī ir jāspēlē sava loma, jo tie ir gala patērētāji. Ekspresa ziņojumā tika teikts, ka standarta izstrādāšanā ir ļoti svarai, svarīgi parādīt, kādi ir reāli ieguvumi. Raselkungs teica, ka patērētājiem ir īpašas prasības attiecībā uz produktu drošumu un tā uzlabošanu. Es domāju, ka mums vajadzētu norādīt uz pareizajiem mehānismiem, lai ļautu gala patērētājiem tikt pārstāvētiem. Ir jāatcerās, ka šī sistēma ir privāta. Un, protams, ka tas viss ietekmē standartizācijas darbu, un industrijai šeit ir ļoti liela loma. Patērētāju aizsardzība Galu galā ir jau pārbaudīts princips, tieši tāpat kā MVU iesaiste. Haidī Rūlē vārds. Ich hab's nicht gefunden. Äh, ich hab vorher gefragt. Es ähm, jau jautāju par dažādo organizāciju dalību nacionālajā līmenī. Tika saņemta atbilde, ka ir labāks nodrošinājums attiecībā uz uh, iesaistīt tiešsaistē? Vai jūs esat jau ievākuši rezultātus attiecībā ar šo darbu tiešsaistē? Un eh, kādi taču rezultāti ir? Un eh, vai tiek iesaistītas arī dažādas vīdes organizācijas un patērētāju organizācijas? Tas būtu viens jautājums. Tātad, eh, ko tad ir devusi šī tiešsaistes dalība? Un nākamais jautājums ir cauradzamība. Jūs runājāt par obligātajiem pienākumiem ka tādējādi likumdevējiem ir iespēja visu to uzraudzīt. Rotaļlietu direktīvā es redzu, ka, diemžēl, informācijas nav pietiekami daudz. Attiecībā uz standartu izstrādi mēs esam pieprasījuši ļoti daudz, bet esam saņēmuši pretī ļoti maz. Kā mēs varētu uzlabot caurredzamību šajos jautājumos? Bieži vien tiek saņemtas sūdzības par to, ka šie procesi e, iet ļoti ilgi. E, Un varbūt jums ir priekšlikumi, kā mēs varētu šo ilgo laiku saīsināt. Uh, thank you very much. Lielas paldies. Es gribētu izmantot uh, savas tiesības kā priekšsēdētājiem un arī uzdot pavisam konkrētu jautājumu jums visiem. Tas ir balstīts uz uh, Stīvena Rasela teikto. Viņš minēja savu priekšlikumu par alternatīvo ražošanas līniju standartiem, kur tiktu uh, ņemtas vērā sabiedrības intereses. Mani interesētu, vai visas iesaistītās puses atbalsta šādu pieeju. Un arī no Stīvena perspektīvas, kā viņa prāt to varētu savietot ar pārējiem priekšlikumiem, kas jau ir iesniegti. Tagad došu vārdu mūsu trīs runātājiem atbildēt, dot īsu atbildi uz šiem jautājumiem. Mums ir mazliet laika, bet jebkurā gadījumā skatieties uz pulksteni. Nedošu jums vairāk kā divas minūtes katram. Lūdzu, Stīvena Braselam vārds. Thank you, Chairman. I'll, I'll try and summarize uh, my... Es mēģināšu izdarīt tā kopsavilkumu, atbildot uz jūsu jautājumiem. Es domāju, ka ir svarīgi uzsvērt ka mēs atbalstam e, Eiropas standartizāciju pilnībā. Es jau sacīju, ka tas palīdz e, kopējam tirgumu, un kopējais tirgus, protams, dod labumu patērētājiem, un par to nekādu šaubu nav. E, vai mums ir vajadzīga šī te likumdošanas privatizācija, kā mēs to saucam? jo ir jānodrošina, lai standartizācijas izstrādes procesā tiktu aizstāvētas arī pilsoņu intereses. Mēs vēlamies atbalstīt eh, rūpniecību un mēs ļoti reti nonākam eh, konfliktos, runājot par iesaistīšanos un iesaistīšanu. Jā, tas, protams, padara sistēmu caurspīdīgāku, bet jautājums ir, vai mums eh, ir pieredze un speciālisti. Jo, ja mums nav šo te speciālistu, kas var eh, dot savu ieguldījumu, eh, tad nekāda jēga nav no šīs iesaistīšanas eh, tiešsaistē. Attiecībā uz procedūru ilgumu. Es biju atbildīgs par trīs gadu plānu izstrādi Eiropas standartu izstrādāšanai Un eh, tas, starp citu, nav nemaz tik ilgs laiks, jums varbūt tas izklausās daudz, bet viena standarta izstrādāšana var aizņemt 7-8 gadus. Un eh, ne, atcerieties, cik ilgi, cik ilgs laiks paiet, kamēr stājas spēkā jauna likumdošana. Jo komisija un uh, Uh, nevarētu panākt kopējā tirgus uh, funkcionēšanu tikai izmantojot likumdošanu. Viņiem bija nepieciešama standartizācija. Es gribu sacīt, ka sistēmai ir jāsaglabājas, pašreizējā standartizācijas sistēma nebūtu mainām Eiropā, taču to drīzāk varētu attīstīt nacionālās delegācijas un interesēto pušu iesaistīšanas uh, procesi, taču standart, nacionāla standarta iestādes būs tās, kas publicē šos standartus un sakos to ievērošanai. Un eh, jau 94. gadā tika izveidots eh, īpaša organizācija. Um, bet mums ir jāizvēlas, ko mēs darīsim, vai iesim nacionālo ceļu, vai pa, uz patērētā interesēm balstītu standartizācijas procesu. Jā, paldies eh, par atbildi un tālāk Lotus kungs. Vispirms es vēlētos atbalstīt un apstiprināt to, ko Stīvens sacīja, un vēlētos atbildēt arī uz referenta jautājumu. Jā, protams, ka šādā īsā prezentācijā visu nevar paspēt izrunāt, ekspertu panelī. Found a survivability yet. Um, I mean, of course, the resource implications are obvious for the system. Par pieejamību standartiem mēs daudz esam runājuši, bet tur ļoti rūpīgi ir jāpieiet šim jautājumam. No pārvaldības viedokļa ļoti grūti ir izskaidrot pilsoņiem, ka viņiem ir jāmaksā par to, lai viņi šo tekstu, jāmaksā par to, lai varētu piekļūt tekstam. Bet tas ir saskaņā. Uh, tātad, lai viņi uzzinātu, vai viņi atbilst likumdošanai, lai zinātu, caur kuru procedūru vai kādiem mērījumiem, e, piemēram, viņi var e, panākt atbilstību Eiropas direktīvām. Un te ir tāda, zinām, pārvaldības problēma, ko es te saskatu. Pamata standarti. Es domāju, tas ir likumdevējiem jānosaka, kas ir tie pamata standarti, kuriem ir jābūt šai pieejamībai par velti. Uh, tur varētu būt kādi vismaz viens vai divi, un tad paskatīties, e, kā tas tam ir sekas. Man būtu arī priekšlikums. Starptautiskā līmenī dzīvi tiek e, diskutēts par nano izmēriem, un e, jautājums ir, kur būtu jāiejaucas likumdošanai, kur ir runa par nanotehnoloģijām, un kur mēs izmantojam eh, rīč eh, direktīvu ķīmiskajām eh, vielām. Un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai pilsoņi zinātu, kādā veidā definīcija ir formulēta. Un tas būtu, lūk, viens no šiem pamatstandartiem, kas, kam būtu jābūt pieejamam par brīvu. Un Visbeidzot, Boja kungam vārds. Paldies! Kolēģi uzdeva interesants jautājums, centīšos īsi atbildēt. Darba drošība Eiropā likumdošanā ir noteikta attiecīgā likumdošanā, un, protams, kā katrā Eh, dalību valstī ir iespēja darīt vairāk nekā ir noteikti šīs te minimālās prasības. Luksemburgas eh, konsultatīvā grupa ir tā trīspusēja grupa, kas Eiropas līmenī eh, atbild par standartizāciju šajā jomā. Jūs sacījāt, vai jautājat par ieinteresētību? Nu, jāsaka Mums joprojām ir iespēja uzlabot eh, mums eh, situāciju darba drošību. Joprojām katru gadu 6000 eh, cilvēku iet bojā darba vietās. Mums joprojām ir problēmas ar mainīgu darba vidi. No mēs pāriem no industrializētas uz pakalpojumu orientētu sabiedrību un kā standartizācija šeit varētu spēlēt lomu. Ja mēs uh, ievērosim koplīgumu prasības nacionālajā līmenī starp darbdevēju, darba ņēmēju un arotbiedrībām, tad mēs varam izmantot metodoloģiskus rīkus riska izvērtēšanai un gan darbdevējs, gan darbņēmējs šeit saskatītu labumu pat tirgus spiediena apstākļos, nesoties to, ka ir um, prasība ražot vairāk, bet jebkurā gadījumā izmaksu ieguvuma analīze rāda, ka uh, šādai pie, šāda pieeja ir arī ekonomiski attaisnojama. Procesiem ir jābūt uh, saskaņotiem gan uh, nacionālajā, gan Eiropas līmenī, un standartizācija var tiešām izstrādāt nepieciešamos metodoloģiskos rīkus, lai varētu veikt visas šīs darbības, darba drošības uzlabošanai. Paldies! Paldies visiem, kas atbildēja un aplausi! Uh, so I'm going to move on. Tas nozīmē, ka mēs varam pievērsties savai pēdējai daļai, un, protams, būs arī laiks pēc tam uzdot jautājumus. E, te tiek runāts par strateģisko svarīgumu, kāds ir standartizācijai, lai Eiropā nodrošinātu konkurētspējīgumu. Mums ir vairāki eksperti, kas e, ir mm, cieši darbojušies organizācijās, kas piemēro standartus. Tad ir Adrians Haris, viņš ir Eiropas inženiera e, rūpniecības asociācijas ģenerālsekretārāts, Lukas Gurca Jonis, Viņš darbojas ļoti svarīgā iestādē, kas eh, pārstāv MVU eh, standartizācijas procesos Elizabete Stampela Blaha. Viņa runās par pakalpojumiem, kas šai komitē ļoti interesē. Markus Raigls, viņš vada darba grupu par standartizācijas politiku Vācijas Industriju federācijā. Un beidzamais Johans Friedrichs, viņš ir eh, digitālās Eiropas delegāts ICT vadības komitejā. Viņš, viņš ir īpaši darbojies pie IKT standartizācijas politikas reformas Eiropā. Katram došu septiņas minūtes laika. Jācer, ka uh, visi arī pieturēsies pie šī laika, tāpat kā to darīja iepriekšējie runātāji, un pirmais runās Adrians Haris. Labrīt un liels paldies priekšādētāji. Pirmkārtām es vēlētos pateikties jums un uh, Kozučņika kungām par uzaicinājumu ierasties uz šo uzklausīšanu. Manuprāt, ka uzklausīšana ir izvēlēta īstajā laikā, jo pašlaik mēs runājam par ļoti svarīgām lietām, arī komisija nodarbojas ar šiem jautājumiem. Un, protams, ļoti labi ir arī tas, ka uzklausīšana nesakrīt ar nevienu no futbola mačiem. Pavisam īsi. Kas tad mēs esam? Mēs esam Eiropas um, federācija, mēs pārstāvam um, 30, 22 Eiropas valstis, mums ir apmēram um, trešā daļa no eksporta, ko mēs nodrošinam, un 28% no visiem vispārējā saražotā Eiropā. Mēs eh, nodarbinam ļoti daudz cilvēkus, un mūs ļoti interesē tas, kas notiek standartizācijas pasaulē. Es domāju, ka pirmais, kas eh, būtu ļoti skaidri no, jānorāda, mēs esam ļoti svarīga iesaistītā puse, un mēs arī uh, esam lielākais finansējuma devējs standartizācijā, gan nodrošinot uh, naudu, gan arī piedaloties šajos procesos. Tātad, protams, tā kā mēs esam tik cieši iesaistīti, tad mēs arī ļoti daudz iegūstam industrijai. Tas palīdz atvērt jaunus tirgus, Tas ļauj nodrošināt, piemēram, elektriskos automobīļus. Tas ir ļoti jauns tirgus, kurš, kuram ir ļoti liels potenciāls attīstībai. Standartizācija šeit spēlēs ļoti svarīgu lomu. Es ceru, ka nākamnedēļ standartizācijas mandāts elektriskajiem automobīļiem tiks iesniegts komisijai. Tātad mums ir ļoti svarīgi pātrināt šo iekļuvi jaunajos tirgos. Tāpat arī tas eh, dod piekļuvi tirgiem. Piemēram, mūsu industrija pārstāv četrus cilvēkus Ķīnā, kas nodarbojas ar to, lai starptautiskie standarti tur tiktu veicināti tiešā veidā. Mēs arī esam ļoti priecīgi par komisāra atbalstu. Un pavisam drīz mēs darbosimies arī Indijā. Visas šīs pārstāvības mums ļoti palīdz, tāpēc, ka standartizācijai ir ļoti svarīga loma mūsu komercdarbībā. Tas patiešām ir svarīgi, darbojoties jaunajos tirgos. Ja runa par maziem uzņēmumiem, tad ir jāatgādina, ka tas sniedz zināšanas par jaunākajiem sasniegumiem. Tas arī ļauj uzņēmumiem iegūt konkurētspēju. Tad, tad te ir standartizācija ir ļoti svarīga nozīme. Tāpat arī ir jādomā par dažādu dalībnieku pārstāvību. Ir ļoti skaidri saredzami labumi patērētājiem, ko dod standartizācija. Pirmais, kas tika pieminēts, ir savstarpēja savietojamība. Protams, tad ir jārunā arī par uzticēšanos, un nākamais ir izmaksas. Mums ir jāatcerās, ka izmaksas samazinās, ja darbojas starptautiskais tirgus. Uh, Tātad standartizācija ir rīks, ko rūpniecība izveidoja jau ļoti, ļoti sen, lai piekļūtu jauniem tirgiem. Tāpat arī, kā jūs redzat, tas ir ļoti svarīgs rīks iekšējā tirgus attīstībai. Došu jums tikai dažus piemērus uh, par regulām, pie kurām mēs strādājam. Protams, mēs domājam par veselības un drošības prasībām, tās nosaka likuma devēja, kādam vajadzētu būt, Un pēc tam, kā tas tiek piemērots produktos, tas ir standartizācijas ziņā. Šeit nav runa tikai par produktiem, mēs ejam daudz tālāk. Mēs uzstām, ka marketa tirgus uzraudzībai ir ļoti svarīgs standartizācijas darbs, un tieši tāpēc mums ir jāsadarbojas, un mēs ceram, ka arī pārējās puses iesaistīsies šajā darbā. Nākamo slaidu lūdzu. Ir pilnīgi skaidrs, un uh, Vajadzētu arī cilvēkiem skaidri to paust, ka standarti nav likumi. Bieži vien rodas eh, liels apjukums. Cilvēki domā, ka standarti ir likumi. Standarti, standarti netiek veidoti, lai atbalstītu likumus. Tos galvenokārt veido tirgus dēļ, tie ļauj atvērt un piekļūt tirgiem tos veido primārie standartu izmantotāji, tātad uzņēmumi, lai varētu projektēt produktus, tos pārbaudīt, mērīt un tā tālāk. Līdz ar to mums ir vajadzīga tāda sistēma, kur standarti būtu pakļauti brīvprātības principam, tā skaitā attiecībos atbilstību. Protams, ka mm, atbilstīgums ir vajadzīgs, jo galu galā Eiropas Savienībā ir ļoti komplicēta likumdošanas sistēma. Komisija bieži vien runā par vienkāršošanu, taču mēs paskatāmies uz tiem tiesību aktiem, kas attiec uz produktiem, tad eh, to ir vesela kaudze. Tieši tāpēc eh, standarti ir vajadzīgi, kā atbilstīguma salīdzināšanas rīks, taču mēs nevēlamies, lai tie kļūtu obligāti. Jā, tos var izmantot atbilstīguma izvērtēšanai, tas tiek darīts attiecībā uz uh, lieliem produktiem, bet ja ir runa par konkrētu produktu ar ļoti individuālu dizainu, un šeit Eiropā ir ļoti slavena, tad tas nozīmē, ka ir uh, vajadzīgas tehniskās specifikācijas, lai pierādītu, ka izvēlētais ceļš ir pareizs. Noslēgumā mums Eiropas standartizācijas sistēmai ir vajadzīga, sa, vajadzīga sabiedrības atbalsts, nevis birokrātiska kontrole. Vitalitāte patiešām ir atkarīga no brīvības. Produktu un pakāpojumu tiesību aktu jomā mēs vēlētos skaidru nodalījumu starp sabiedrības prasībām, ko noteiks politikas veidotāji, regulatori, tad viņi noteiks, ko mēs, ko viņi sagaida no sabiedrības. Tad, lai tiktu ievērota tiesību akti attiecībā uz veselības drošību, enerģiju un tā tālāk. Un pēc tam standartizācija tad sniedz atbalsta funkcijas attiecībā uz produktu, uz tā testēšanu un mēri, mēr, mērījumiem. Ja mēs vēlamies stiprināt standartizācijas sistēmu, tad vairāk jāiesaista in, iesaistītās puses. Tas nozīmē, ka standarta izstrādē ir jānotiek valstu līmenī. Kaut arī varbūt ir labi strādāt Briselē, lielākajai daļai uzņēmumu ir daudz labāk strādāt savā valstī, izmantot savu dzimto valodu un tādējādi sasniegt labākus rezultātus. Mēs ceram, ka šī attīstība tiks veicināta. Protams, ka ir jāveicina arī izglītība un izpratne sabiedrībā, vietējā līmenī, tā lai cilvēki tos saprastu, tad tie cilvēki, kas lieto standartus, lai tie varētu gūt maksimālu labumu no standartiem. Nākamais runātājs Lukas Gurce Jānis no Normapme iestādes. Paldies priekšsēdētājiem, pateicos parlamentu un Inko komiteju par to, ka man ir iespēja uh, uzstāties šeit un piedalīties sarunās par standartizāciju, kas ir ārkārtīgi svarīgas. Es turpināšu Hāris uh, kunga iesākto, ka industrija un pakalpojumi ir tās galvenās uh, darbības joms, joms mūsu iestādē, nu, kas ir standartizācija ārkārtīgi svarīgi. Es tikai īsumā pastāstīšu kas ir norma apme. Tā ir asociācija, kur, kurā sastāv MVU un tikai MVU Eiropas līmenī. Un caur nacionālām un sektorālu e, dalību, apmēram 12 miljonu MVU ir pārstāvēts, un ar līgumu ar Eiropas komisiju mēs it kā pārstāvām visas 23 miljonus MVU. Es teiktu, ka MVU ir tīra šī te organizācija, un tā ir viena no vājāk pārstāvētājām organizācijām, eh, kuru atbalsta Eiropas komisijas eh, līdzekļi. Nākamajā slaidā ir īsts uzskaitījums grūtībām, kādas ir MVU standartizācijas jomā, un tas ir tik labi dokumentēts iepriekšējos pētījumos. Uh, ka te man nav nekas daudz vairs jāpie, jāpiebilst. Finansu un cilvēku resursu trūkst. Ja ir desmit cilvēku uzņēmumā, tad tur nebūs eksperts, kas nodarbosies ar standartizāciju. Grūti atrast eh, standartus, eh, pētījumi to pierada, grūti saprast eh, izpratnes problēmas. Es gribētu paskaidrot, ka standarti ir rakstīti ļoti sarežģītā valodā. Ja tie nav pārtulkot jūsu nacionālā valodā, tad reizēm tos jūs nemaz nesaprotat. Vairākas formulas, da, dubultie integrāļi, 200 lapušu dokumenti, tie ir, tur ir nepieciešams speciālistu tulkojums. Un lielos uzņēmumos tas viss ir izdarīts, bet mazos uzņēmumos tas nav. Uh, jo eh, MVU organizācijas eh, arī cīnās ar tām pašām eh, cilvēku un finansu mm, problēmām, cilvēku resursu un finansu problēmām. Standarta ieviešana arī var būt sarežģīta, jo nepieciešams ieguldīt līdzekļus apmācībā, tehnoloģijā un ražošanas sistēmās. Un visbeidzot, dalība, standartizācija ļoti sarežģīta. Man prieks, ka mēs tagad skat, e, izmantojam online sistēmas, nosū, lai nosūtītu atzinumus, bet ļoti, gru, ļoti svarīgi atcerieties, ka standartizācijas sistēmā ir balsošana. Balsošana vairākos līmeņos. Tātad ne tikai tas, ka var nosūtīt uh, E, savu viedokli, bet var arī piedalīties tajā struktūrā, kura balso par, galveno, par galīgo lēmumu. Tātad dalība joprojām ir svarīga, lai gan jaunā tehnoloģija visu to atvieglo. Diemžēl dalī, MVU dalība e, statistika rāda, e, ka praksē MVU mm, piedalās ļoti maz. Šis te grafiks ir no analīzes, ko mēs veicām eh, simts tehniskās komitejās, lai censtos noskaidrot, vai mums jāiejauc, lai stiprinātu MVU lomu. Divas trešdaļas dalībnieku nāk no nacionālām standarta organizācijām, bet te ir viena trešdaļa tikai parādīti no saraksta no i, dalībnieku e, izsūtīšanas sarakstu, nevis dalībnieku sarakstu. Mēs nevarējām tik viegli atrast šos te dalībnieku sarakstus internetā vai arī mājaslapās, bet šeit mēs redzam, ka MVU dalība ir ļoti zemā līmenī. Un vēl viena lieta, mēs esam atdalījuši uh, prof, eh, standartizācijas prof, eh, profesijas, tādi konsultanti, certifikātu eh, izsniedzēji un MVU, jo ļoti bieži var dzirdēt, mēs arī esam MVU, bet es saku, ka standartizācijas profesijām joprojām ir jāpalien savu lomu, mm, lai veiktu papildu tekst, testus un certifikāciju. Tātad mums vajag ražīgus MVU, gan pakalpojumu, gan produktu ražošanu, un atšķirībā no tā arī certifikāciju jādala un testēšanu. Nākamajā slaidā es e, rakstu, ka mēs e, cenšamies noskaidrot, kas notiek ar standartarizācijas tehniskām komitejām nacionālā līmenī, kur 40 TSE Mums bija 12 atbildes netika sniegtas, 4 atbildes bija biedējuši tādā ziņā, ka mēs saņēmam atbildi, ka privātuma aizsardzība neļauj dalībnieku sarakstus publicēt. Ja tādi likumi pastāv nacionāli likumi, tad Eiropas parlamentam jāprasa, lai šos likumus atceltu. Uh, jo mēs runājam par sabiedrības interesēm. Un bija tikai pieci, pieci vērtējami dati, un tas, nu, un es negribu pārāk daudz izplūst. Mēs ceram, ka saņemsim vairāk datu mm, vēlāk, un tad būs labāks kopskats. Nākamais slaids ar ieteikumiem. Uh, Es uzskatu, ka tāpat kā citiem e, pārstāvētiem, kas tiek vāji pārstāvēti, šī te institucionāla atzīšana, e, norma apme, e, struktūra ir jāiekļauj nākamajā Eiropas standartizācijas sistēmā pēc pārskatīšanas. Finansējums ir jāturpina gan norma apme, gan citiem vājiem iesaistītajiem balsošanas tiesības arī vajadzīgs gan BT, gan TC, gan galīgajā balsojuma līmenī. Tas nu, nevienmēr jums šis te balsojums no nacionālā uz Eiropas līmeni nevienmēr notiek, un tas ir jākontrolē. Eiropas standartizācijas sistēmā mēs vēlamies, lai uh, Eh, tiktu juridiski atzītas sabiedriskās intereses. Un no šī viedokļa raugoties PTO principi par caurskatāmību, konkrēti objektivitāti, tas viss ir jāievieš. Par eh, caurskatāmību un objektivitāti jūs redzat, ka nepieciešama sistēma, lai izvairītos no tā, ka TC būtu ļoti nelīdzvarot izveidoti. Uh, Tad mēs vēl gribam, lai būtu zināms atlaids MVU, balstoties uz to lielumu. Tā tad ten, 10, 20 vai 50 standartiem, lai tie būtu pieejami visās valstīs, nevis tikai dažādās. Un e, finansējums un atbalsts dalībai, apmācība ekspertiem un standarta izmantošana atkal nacionālā līmenī ir nepieciešama un tur vēl daudz ko darīt. E, Tādējādi mēs varam nodrošināt, ka standarti tiek rakstīti tā, lai tos var izmantot MVU, un standartu pieņemšana MVU vidū var veicināt viņa konkurētspēju un Eiropas ekonomikas konkurētspēju visumā. Paldies! Well, I was very indulgent. Es jums ļaudu ilgāk izteikties. MVO, MVU kā vāji pārstāvēta pār puse. Tālāk es ar lielu prieku dodu vārdu uh, Stampele Blakskundzei. Lūdzu, dāmas un kungi, šorīt uh, tā Jāni kungs sacīja, ka standartizācijas uh, mm, process Eiropā ir veiksms tāds, un vai to varētu pārnest arī uz pakalpojumiem, un vai var standartizēt kaut ko tik netaustām kā pakalpojumi. Es domāju, ka uz šo jautājumu var atbildēt ar piemēriem eh, no reālās dzīves. Piemēram, ir izstrādāti daudzās valstīs, vairākos eh, sektoros, eh, īpaši standarti. Tos paredz ir attīstījušas ieinteresētās puses, uh, Piemēram, tas attiec uz veco ļaužu pansionātiem, eh, tālāk eh, kaitēkļa apkarošanas pakalpojums, dažādi citi eh, pakalpojumi, ieskaitot pasta pakalpojums, piemērs, un visbeidzot arī apbedīšanas pakalpojumi. Praksa rāda, ka mēs varam standartizēt uh, pakalpojumus, bet vai to vajadzētu darīt? 70% no nodarbinātības balstās uz eh, pakalpojumu tirgu, un šī sadaļa eh, palielinās. Inovācijas, eh, kas ir izaugsmas veicinātājs, arī parādās pakalpojumu sektorā un ļoti bieži rodas no pakalpojumu sektora. Ļoti bieži tie ir pakalpojumi, kas ir saistīti ar inovatīviem produktiem. Un tas ir atzīts arī politiskajā līmenī, un es vēlētos minēt divus dokumentus. Vispirms padomu secinājumu par inovāciju un standartizāciju, kas uzsver inovatīvo potenciālu, kāds ir pakalpojumu sektoram Un es vēlētos eh, informēt jūs eh, par eh, labumiem, kas ir saistīta ar pakalpojumu direktīvu. Un skatoties nākotnē, e-, Eiropas stratēģija 2020 pasvītro to, ka jaunu pakalpojumu rašanās, mēdījos, veselībā un tā tālāk parāda milzīgu potenciālu, taču Eiropa varēs izmantot šo potenciālu pirmā mērā tikai tad, ja tā izvairīsies no sadrumstalotības. Ja mēs paskatāmies uz klasiskiem pakalpojumiem, tad tie tiek regulēti dažādi. E, piemēram, ja mēs runājam par nekustamā īpašuma aģentiem, mums ir regulējums. E, bet jaunajās dalībvalstīs e, nav šāda regulējuma. Te vajadzētu standartizāciju, dažādu praksi dažādās valstīs, un tas var būt šķērslis uh, tirzniecībā, pārobežu tirzniecībā ar pakalpojumiem. Mm, ļoti bieži trūkst arī kopējas valodas. Tālāk jaunie pakalpojumi, tiem vispār nav nosaukumi. IT jomā, piemēram, Uh, piemēram, veselības uzturēšanas pakalpojumi un tā tālāk. Un uh, daži, dažreiz arī jaunajiem pakalpojumiem trūkst uzticības, uh, un caurskatāmības, un standartizācija varētu radīt eh, šo te uzticēšanos un radīt vienādus spēles noteikumus visiem, kas sektorā darbojas. Kāds varētu būt ceļš uz priekšu veiksmīgai pakalpojumu Eiropai? Protams, ka 9834 eh, direktīvas ietvarā ir jāiekļauj arī uh, pakalpojumi, un tas apstiprinās faktiski to, uh, kas praksē jau ir izdarīts. Mm, galvenais punkts ir informēt eh, cilvēkus par to, kāds labums ir no pakalpojumu standartizācijas. Jā, es saku arī zināmas bāžas, kas ir atskanējušas Sabiedrība, eh, sabiedrības attāvis liecina, ka standartizācija pakalpojumos tiek atbalstīta, bet tomēr ir dažas bažas. Tos varētu sadalīt trīs grupās. Pirmkārt, tas balstās uz procesu neizpratni, jo cilvēki iedomājas, ka būs pārāk daudz eh, unifikācijas un tiks zaudēs uh, zaudēs individuālisms, nu, nestoties to, ka ir standarti, piemēram, rotaļlācīšiem, lācīši tomēr ir stipri dažādi. Mēs varam redzēt preces, mēs varam aptaustīt un, ja, un, un, un redzēt, un ja mums kaut kas nepatīk, mēs tās varam atdot atpakaļ. Bet eh, kā darīt to pašu ar pakalpojumu? Tas jau ir sarežģītāk. Tad, kad jūs organizējat izstādi un jums ir jāmaksā par uh, transportēšanas pakalpojumiem, kas, uh, teiksim, uh, savāks noteikts mākslas darbs no visas pasaules, un jums ir jāpārbauda, vai trešā puse ir pārbaudījis, ka uzņēmums, kas strādā, ir ar kvalificētu eh, personālu, attiecīgi aprīkojumu, izstrādātiem procesiem. Certifikācija varbūt šeit nav obligāta prasība, bet tā var noteikti spēlēt noteiktu lomu. Un uzņēmumi eh, veic šādas investīcijas savu pakalpojumu standartizācijā tikai tad, ja tas atmaksājas. Kas attiec uz finansiālo un, un politisko atbalstu, tas ir nepieciešams, un mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas standarti ir izstrādāti gan iekšējiem nu, lietošanai, un arī tiek izmantot kā mērauklu pasaules tirgu. Mums ir dažādas šīs te programmas, piemēram, ČES, horizontāla Eiropas pakalpojuma standartizācijas stratēģija un uh, dažādi standarti, uh, Eh, kas ir izstrādāti tādiem pakalpojumiem kā lidost un lidojuma drošība un dažādiem citiem līdz pat plastiskai ķirurģijai. Eh, strateģiskā perspektīva ir noteikti vajadzīga, un es gribētu teikt, ka eh, standartizācijas pakalpojumiem ir jābūt uzticamiem, lai varētu veikt pakalpojumu standartizāciju. Uh, un uh, Eiropas uh, eh, ESS ir uh, visā pasaulē atzīts partneris uh, pakalpojumu standartu izstrādē. Mēs sadarbojamies ar nacionālajām delegācijām un mums ir unikāla sistēma, kā mēs harmonizējam noteikumus un mobilizējam uh, speciālistu zināšanas, lai varētu papildināt uh, obligātos nosacījumus un panākt labāku likumdošanu. Uh, Mēs to daram ņemot vērā e, konkurētspēju Eiropā un te, es domāju, Eiropas Savienību un arī e, citas e, Eiropas valstis. Un tādēļ es aicinātu, pa, tad, kad notiks pārskatīšana, kad tiks pārskatīta Eiropas standartizācijas sistēma, tad nevajag eh, zaudēt uh, sistēmu dalībnieku neutralitāti, jo šeit nav kaut kāda viena faktora, eh, kas varētu izšķirīgi ietekmēt uh, šo te standartu sistēmu un nevajadzētu pakļaut šo uh, labi izstrādāto sistēmu briesmām. Indeed, uh, very... Liels paldies! Liels paldies par šo ļoti skaidro uzstāšanos. Uh, Es vēlētos arī teikt, ka šajā komitejā mēs īpaši interesējamies par pakāpojumu direktīvas nosacījumiem. Dalībvalstis tiek aicinātas atbalstīt standartus pakāpojumu sniegšanai pāri robežām. Gebhards kundze pašlaik darbojas pie pakāpojumu direktīvas īstenošanas. Es domāju, ka šo aspektu mēs noteikti izskatīsim vienlaicīgi, un mums noteikti būs iespējas pārdomāt dažus uh, faktorus, ko jūs ļoti labi izklāstījāt savā prezentācijā. Tagad uh, runāsim par valsts iepirkumu. Tas arī ir ļoti svarīgs jautājums šai komitejai, un uh, Raigla kungs mums pastāstīs par šiem jautājumiem. Lūdzu, dod jums vārdu. Lielas paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Tad, kad man lūdza runāt par standārtu izmantošanu valsts iepirkumā, tad vispār ir atšķirības starp valsts iepirkumiem un privātiem pirkumiem. Piemēram, tad, kad eh, kāds uzņēmums pērk no kāda cita uzņēmuma kaut kādas preces. Un jāsaka, ka nav nekādas atšķirības. Gan valsts iepirkumi, gan privātie pirkumi tiek eh, veikti ar mērķi kā normāls ekonomisks darījums. Ekonomisti apgalvos, ka jebkāds darījums, kas ir balstīts uz līgumu, paredz uh, to, ka izmaksas ir jāsamazina, lai nerastos nekādi morāli traucējumi un lai nebūtu arī traucējumi tirgū. Lai mēs varētu izvairīties no visām šīm negatīvajām lietām un īpašībām, tad mēs varam uzdot jautājumu, kā standarti vai vispār vai standarti var palīdzēt iepirkumā. Ja mēs atsaucamies uz Eiropas standartiem, kas ir uzskaitīti Eiropas Savienības direktīvās, tad, protams, ka te ir runa par atbilstīgumu. Atbilstīgumu tiesiskajām prasībām, kas ir noteiktas konkrētajās direktīvās. Tas nozīmē, ka tiek iegūta drošība. Tas ir labums. Nākamais, ja mēs atsaucamies uz Eiropas standārtiem, tad tas nozīmē, ka mēs izmantojam modernu tehnoloģiju. Mēs vienmēr saņemam aktuālākos risinājumus, tātad mēs iegūstam modernitāti. Tāpat arī mēs varam uzticēties, ka šie standarti ir pieņemti, no visu interesēto pušu puses. Tas nozīmē, ka tiek iekļauti pilnīgi visi, tiek iekļauts visu viedoklis, balstoties uz nacionālo delegāciju principu. Trešais. Ja tiek izmantotas Eiropas normas, tad tas vienkārši ļauj ietaupīt naudu. E, mēs ietaupam nodokļu maksātāju naudu, tāpēc, ka samazinās ražošanas izmaksas, jo vairāk standartu ražotājiem, jo zemāka cena. Tāpat arī tiek harmonizētas tehnoloģijas vairāk eh, pārdevēji tiek iesaistīti publiskā iepirkuma konkursos. Tas savukārt paaugstina konkurenci un samazina cenu. Un pēdējais - vieglāka pakalpojuma pieejamība produktiem un risinājumiem, kas ir iepirkti. Proti, remonta un uzturēšanas izmaksas ir zemākas, un līdz ar to samazinās arī dzīves cikla izmaksas. Ceturtais - izmantojot Eiropas standārtus, investīcijas kļūst ilgspējīgākas esoša infrastruktūra nodrošina savstarpēju savietojamību. Tas nozīmē, ka ir zemāks risks, ka projekts netiks pabeigts. Nākamais - konkurence un uh, konkurence piespiež nodrošināt novatoriskākus uh, produktus tirgu un tādējādi uzlabojas arī jūsu sasniegtie rezultāti. Noslēgumā es gribētu uzdot jautājumu. Kāda veida Eiropas standartizācijas sistēma tad sniegs šādu labumu? Kādi? Kāda standartizācijas sistēma tātad ļaus mums izlabot visus standartus sniegtos labumus? Ja mēs vēlamies um, drošību, tad paļauties uz atbilstību, tad mums ir jāsaglabā pasaules klases modelis jaunā pieeja bet tas ir jādara ar brīvprātīgiem standartiem un brīvprātīgu dalību standartizācijā, lai varētu konkretizēt eh, tehniskos eh, tiesību aktus, kas ir iekļaut attiecīgajās direktīvās. Ja mēs vēlamies modernus risinājumus un vispārēju mm, aktualitāti, mm, jaunākās tehnoloģijas, tad ir jānodrošina brīvprātīga līdzdalība standartizācijas procesos, Galvenais stimuls šeit ir interesi, motivācija un atbilstība tirgumu. Ja mēs vēlamies, lai visas interesētās un iesaistītās puses tiktu iesaistītas uz vienprātības pamatiem, tad ir jāsaglabā nacionālo delegāciju princips un jāstiprina nacionālās standartizācijas iestādes, lai tās varētu sniegt uh, zemes barjeras dalības platformu visām interesētajām pusēm virzienā no lejas uz augšu. Lietotāji, patērētāji, NVO, likumdevēji, rūpniecība, MVU, tāpat kā multinacionāli uzņēmumi, darba un um, darba drošības organizācijas. Un gribētu atgādināt arī par cilvēkiem ar invaliditāti, jo arī viņi lieto produktus. Ceturtais, ja mēs vēlamies ietaupīt nodokļu maksātāju naudu valsts iepirkumā ar konkurenci, tad mums ir jāveicina standārtu izmantošana valsts iepirkumā. Mums tas ir jādara, veicinot izpratni eh, valsts iepirkuma iestādēs un institūcijās. Piektais. Ja mēs vēlamies ilgspējīgus risinājumus valsts iepirkumā ar savstarpējās savietojamības principiem, tad mums ir jānodrošina Eiropas standartizācijas sistēmas integritāte un ir jānodrošina, uh, lai tās rezultāti būtu saskaņoti, tātad lai normas būtu saskaņotas. To var darīt vēlreiz atkārtojot šo m, mm, trīs dalībnieku komandas darbu, tātad cen, Cenelek un ECI, jo te jau ir rūpīgi atklātas metodoloģijas, kā izmantot rezultātus no visām standartizācijas iestādēm, fórumiem un konsorcijiem, un visu to darīt eh, esošās Eiropas standartizācijas sistēmas ietveros. Es gribētu noslēgumā sniegt jums labus rezultātus, ko ir sasniegusi Vācijas eh, Rūpniecības federācija. Ir jāsaka, ka mēs eh, liela daļa no Vācijas ražotājiem, galvenokārt rūpnieciskiem ražotājiem, varam teikt, ka uh, Eh, krīze ir pārvarēta. Lokomotīva atkal skrien uz priekšu ar pilnu tvaiku, tieši tā, kā tam vajadzētu būt. Mēs visi zinām, ka eh, šai lokomotīvai ir jāvelk daudz vagoni. Taču atcerēsimies, ka Vācijas industrija nav tikai ekonomiskā Eiropas lokomotīve. Tā ir arī standartizācijas lokomotīve. Un, ja es runāju par Vācijas industriju, tad es šeit uh, iekļauju gan lielos uzņēmumus, gan arī uh, mazos un vidējos uzņēmumus, kas nodarbojas ar ražošanu. Viens no veidiem, kā ļaut šai lokomotīvai skriet uz priekšu, un tas ir viens no daudziem veidiem, bet uh, ļoti būtisks veids, ir labi funkcionējoša Eiropas standartizācijas sistēma. Es domāju, ka mēs visi zinām, kas ir jādara. Lielas paldies priekšēdētāji, lielas paldies klausītāji! Thank you. Uh, thank you very much. Paldies liels jums, Rīgla kungs. Jūsu optimisms par uh, nākotnes attīstību ražošanas jomā Eiropā, kad, šī, kad tas viss piepildīsies. Un visbeidzot, es aicināšu Johanu Friedrehu, lai runātu par, no e, IBM. Un viņš ir bijis arī ekspres panelī darbojies un labi pārzina šo tēmu un runās par ICT standartizāciju lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājiem, paldies par ielūgumu uh, uzstāties šodien šeit. Vakarreiz braucu no Heidelbergas uz Briseles, izmantoju vilcienu kā parasti. <clears throat> Es to arī gribēju parādīt šajā jaukajā bildē. Vilcienā braukt ir ļoti ērti, man bija dators vaļā. Uh, Linux operētāja sistēma un arī bezvadu internets bija pieejams. Eh, šajā bezvadu tīklu, tīklā es iegāju internetā, uzzināju jaunākās ziņas. Eh, Intranet eh, lapā varēja ieiet manas kompānijas lapā un vēl skatījos e-pastus un varēja patiešām ļoti daudz padarīt, kamēr mm, braucu. Uh, Un arī dokumentu apmaiņa ar kolēģiem notika, kas mums bija jāsagatavo, ko es nevarēju paspēt iepriekš. Tas viss ir pateicoties standartu izmantošanai. ICT standartiem, globāliem ICT standartiem, un droši vien vairums klātesošo izmanto tādas pašas tehnoloģijas un tādas pašas standartus ikdienām Nākamajā slaidā var redzēt ļoti nelielu daļu no tādas, no, daļ, no ICT globāliem standartiem. Ja skatāties organizācijām, tad jūs redzat, ka viņas nāk no IEE, IETF, no W3C, no ISO, no OASIS, ITU. Ir ļoti daudz, daudz vairāk uh, organizāciju. Uh, bet ir skaidrs, ka mēs runājam tikai par internetu. Bet ICT tehnoloģijas var apvienot dažādus standartus no visvisādām organizācijām. Nākamais slaids. Te ir neliels pārskats globāliem ICT standartizāciju ekosistēmē kreisajā pusē. Tur jūs redzat šos te e, formāli atzīst tās standartizācijas sistēmas IEC, ISO, ITU, nacionālās uh, iestādes, uh, apvienotās komitejas. To visu ietver Eiropas standartizācijas sistēma ar 98.34 direktīvu. Un pēc uh, sarkanajām līnijām pa labi jūs redzat globālās ICT um, iestādes, kas parasti saucās fórumu un konsorciju, viņi netiek atzīti formāli, tāpēc viņi ārpus, atrodas ārpus Eiropas standartizācijas ietvara šobrīd. Tāpēc standarti no šīm organizācijām nav pieejami tiešai izmantošanai Eiropas politikās un valsts iepirkumos. Mēs visi jau izmantojam šīs sistēmas. Un šīs organizācijas darbojas ļoti skaidrā un caurskatāmā veidā, kā viņi e, šie te atvērtības kriteriji, kas iepriekš tika minēti, viņi tos visus ir ievietusuši šajos ICT procesos. MVU no visas pasaules strādā, un šajās organizācijās notiek darbs no distancētām vietām. Un, nu, lūk, tā darbojas ICT. E, un vēl pavisam labajā pusē ir privāti fórumi un konsorcija. Tas, par to mēs nerunājam. Mēs runājam par ICT standartizāciju, tad mēs runājam par, par vidējo daļu. Nākamā, mm, nākamajā slaidā ir problēma ir tāda, ka ICT standartizācija patiešām notiek šajās globālajās atvertajās organizācijās, bet tās nav iekļautas esošā Eiropas standartizācijas e, ietvarā. Tālāk nepieciešama reforma. ICT ir daudzos pētījumos, konsultācijās, e, komitejās, komisijā norādīt kā jomu, kur nepieciešama steidzama reforma globālie ICT standarti no fórumiem un konsortiem ir ļoti mm, būtiski inovācijām, konkurentspējai un izaugsmē Eiropā. Piemēram, iemē, piemēri, ko es jau sākumā minēju, bet vēl e-veselība, e-enerģija, e-pārvaldība, smart grid, cloud computing. Vairākas jomas tika šodien e, ļoti būtiskas, kas ir, lai Eiropa varētu būt līderis. Uh, bet nevienu no tām nevar realizēt bez ICT standartiem, ko veido atvērtajās ICT organizācijās. EU, ES eh, e eh, digitālā darba kārtība, ko komisija, komisārs nu pat ir publicējis, ir daļa no Eiropas 2020. gada stratēģijas, un tā ir potenciāls, lai Eiropa varētu uzņemties eh, līderību uh, pasaulē ICT tehnoloģijās, bet tā, tas ir viss atkarīgs no šiem standartiem, no fórumiem un konsorcijiem. Nākamais slaids ir uh, piedāvājums risinājumam, un komisārs Tajāni to šorīt arī pieminēja. 2006. gadā komisija sāka ICT pētījumu, uh, Rezultāti tika ap, apkopoti konferencē, komisijas dokumentā un beidz, visbeidzot izveidoja likumdošanas priekšlikumu komisijas Baltajā grāmatā par standartizāciju, standartizāciju Eiropā. Publiskās konsultācijas ir notikušas ar lielu atbalstu. Arī visa ICT industrija Eiropā to atbalstīja. Ietekmes novērtējums ir pabeigts. Viss ir gatavs un Mēs piedāvājam pārskatīt padomus lēmu 8795. Tas runā par standartu izmantošanu ICT sektora, lai veicinātu sadarbspēju. E, te mēs piedāvājam e, izveidot procesus, e, lai izmantu globālos standartus ES politikās un valsts iepirkumā. Un priekšlikums nozīmē arī to, ka mums vajag atdalīt šo no um, direktīvas 98.34 pārskatīšanu, jo tur ir cits, uh, nu, cita darbības joma, un tad es tur um, pateikšu vēl to, ka ICT reforma, šie te standarti ir ārkārtīgi svarīgi Eiropai. Um, šis te um, koncepts ir iz, ļoti caurskatāmā veidā izveidots. E, padomis e, pārskatītais lēmums ļaus mums izmantot ICT standartus e, valsts iepirkumā, un tas ir jādala no direktīvas 89.34, jo tur ir cita darb, darbības joma, jo vienā vietā mēs runājam par sadarbspēju un citā par standartiem, lai harmonizētu tirgu. Paldies! Thank you. Okay, well, thank you all very much indeed. Liels paldies! Atkal ļoti skaidra prezentācija, un tagad um, noslēgudzošie jautājumi ir pieteikšies pieci kolēģi, kas vēlas izteikties, un es vēlētos dot arī uh, Rīpels kundzei vārdu, bet katram tikai viena minūte. Jo es vēlēšos dzirdēt arī atbildes, atbildes no visiem pieciem runātājiem. Un varbūt arī kāds no iepriekšējo raundu runātājiem arī varētu sniegt atbildes, ja jūs to vēlaties. Nu, tad, tad dariet man to zinām un skatīsimies, vai mēs varam to paspēt. Mēs uzklausījām uh, komisiju iepriekš. Es nezinu, vai komisijas pārstāv arī grib uh, runāt. Tad arī jums pāris minūtes. Tātad ēnu referenti un atzinuma autori. Homey, uh, Mr. Repo, uh, Mrs. Uh, Ruler, and then I have Mrs. Viola and Mr. Correa. Okay? Tātad tas bija runātājs saraksts katram pa minūtei. Referent. Kungs, jums vārds. Jā, es pavisam īsi. Pagājušajā nedēļā es uh, satikos ar Lukas kungu, un viņa prezentācija bija tiešām ļoti interesanta. Īpaši uh, ieteikumi maziem vidējiem uzņēmiem uh, par iespējams ņemt atlaides, izmantojot standartus, bet man gribētu zināt, kurš tad eh, maksās eh, par to galu galā. Un vēlāk noslēgumā es vēl varbūt minēšu kaut ko. Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Eine geht an. Äh, man ir divi jautājumi. Viens ir Gocajanis kungam. Nē, īstenībā tas äh, nav, netiek uzdots viņam. Uh, tas atsaucas uz viņa teikto, bet es gribētu šo jautājumu uzdot citiem runātājiem. Viņš runāja par pārstāvības stiprināšanu, par MVU pārstāvības stiprināšanu Eiropas līmenī un par institucionālo atzīšanu. Es gribētu runāt tātad par nacionālo delegāciju principu. Vai šie runātāji, kas aizstāvi nacionālo delegāciju principu, piekrīt šim nosacījumam, vai arī viņi redz šeit kaut kādu uh, nodalījumu. Harisa kungs, man šķiet, ka jūs runājāt par standartizācijas procesiem, ka tiem vajadzētu galvenokārt vērsties uz produktiem. Un līdz ar to šī izaicinājuma nav saistīta ar standartizācijas metodēm, bet gan ar likumdošanu. Man ir ļoti interesanti dzirdēt, ka biznesa pārstāvis aicina uh, uz tiesību aktu izveidi. Varbūt, Heris kungs, jūs varētu sniegt piemērus, kādas tad īsti sabiedrība, kādi tad īsti sabiedrības izaicinājumi nav saistīti ar standartizāciju. Komikums. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs runājam par šīm 58 rekomendācijām, kas uzlabo MBU e, piekļu standartiem, ir arī e, nacionālajā līmenī pieejama šī informācija par to, kā līdzdalību var uzlabot. Montijas ziņojumā ir pasvītrota vajadzība radīt labāku uzņēmē darbības klimātu MVU, un tas ir saistīts arī ar standartizāciju, jo nepieciešams saglabāt sistēmas priekšrocības. Ir jāuzlabo pārvaldība un pārstāvniecība, vairāk iesaistot MVU. Daži sacīja, ka standarti uh, var dažādās nozarēs būt atšķirīgi, vai jūs vēlaties likumdošanu, kas būtu sadrumstalota, vai arī tādu vienotu likumdošanu, kas runātu par MVU tieši. Jā, paldies, priekšsēdētāji, saka Repo kungs. Pirms brīža Reglakungs sacīja, ka viņš ir pār, ka, ka pārmērīga standartizācija ir kaut kas tāds, no kā vajadzētu izvairīties. Bija runa arī par to, ka šie teksti ir sarežģīti un diezgan tādi sausi, neinteresanti. Taču pasaulē mm, standarti pastāv ne jau pašu standartu dēļ, tātad acīm redzot, tie nepieciešami Un mums vajadzētu paskatīties, kāda vispār ir filozofija, eh, kas balsta šo standartizācijas sistēmu. Mm, iespējams, ka pētījumos eh, to varētu iekļaut, eh, to varētu iekļaut studijās, piemēram, inženieru studijās. Un, protams, ka standartizācija ir visnotaļ noderīga patērētājiem. Un tagad konkrēts Jautājums, kāda veida standārtu un cik daudz standārts mums vajadzētu pakalpojumiem? Rūškundze. Lielas paldies, man ir divi jautājumi. Um, Blahas kundzei. Viņa runāja par nacionālajām delegācijām ka tās varētu nodrošināt uh, demokrātisku leģitimitāti. Tikko mēs dzirdējām, ka iesaistīto pušu mm, iesaisti dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Dažas dalībvalstis nenodrošina MVU iesaisti vai arī vīdes organizācijas. Kā jūs atrasinātu šo jautājumu? Un otrs jautājums, jūs runājāt par pakāpojumu nozari. Mēs uh, tikko dzirdējām arī priekšlasījumu par IKT nozari, un viņi aicina sagatavot citu uh, tiesību bāzi. Vai jūs uzskatāt, ka pret precēm un pakalpojumiem pietiek ar vienu tiesību bāzi. Un tāpat arī par uzdevumu sniegšanu un sadalījumu. Man izklausās jau ļoti skaisti viss par šiem standartiem, bet, ja ir uh, runa par brīvo tirzniecību, tie ir arī um, brīvprātīgi standarti, taču uh, komisija neatzīst šos standartus līdz ar to. Ir uh, tādas kopienas, kas ir vienojušās Uh, lietot uh, šos standartus, bet uh, tāpat ir iespēja līdz ar to šīs um, kopienas iesūdzēt Eiropas kopienu tiesā. Paldies, Vailers kundze. Jā, es arī biju izbrīnīta, ka Vācijas pārstāvis teica, ka it kā šeit nav nekādu problēmu ar iepirkumu. Vēlers kundze teica, jā, ka viss darbojas ļoti labi, Friedrich kungs arī uh, saka, ka ir vajadzīgas reformas vismaz jauno tehnoloģiju jomā. Es eh, gribētu tomēr eh, saprast šo pretrunu. Prakse norāda, ka caurdzimība nav pietiekama, un līdz ar to mēs nevaram iegūt eh, vajadzīgo informāciju, patērētāji nesaņem to, ko viņi vēlas saņemt. referents gatavos kopsavilkumu komisijai, tātad likumdevējiem. Vai tiešām ir tā, ka viss darbojas izcili un nav nekāda problēma un aizķeršanās informācijas jomā? Ja runa par pakāpojumiem, tad man ir liekas, ka ir ļoti jauki, ka vismaz Vācijā uh, konkrētos pakāpojumos, piemēram, uh, vecoļāžu namos ir iekļauti standarti un certifikācija, un līdz ar to šie pansionāti pat var ar to sevi reklamēt. Viņi saka, jā, mēs esam certificēti, mums ir attiecīgā kvalifikācija un standarti. Es nezinu, vai citās eh, valstīs Eiropā arī ir tāda pati praksa, varbūt Austrijas pārstāve mums varētu pastāstīt, bet varbūt tas attiec tikai uz Vāciju. Bet eh, kā diletanti, es neesmu eksperts, es uzskatu, ka ir ļoti uh, labi patērētājam iegūt šādu informāciju, līdz ar to ir vieglāk izdarīt izvēli, balstoties uz to, vai šī iestāde ir certificēta vai nē. Kampas kungam vārds. Jā. Runājot eh, par iepirkumiem, es esmu pārsteigts par to, ka Rēglkungs runāja par publiskā iepirkuma standartiem, viņš nerunāja par e-iepirkumu. E-iepirkums e, ir saistīts ar platformām, e, ko izmanto pircējs un pārdevējs. E, tās ir izmantojams lielajos, lielajos uzņēmos, bet ne mazajos, un tas ir ļoti slikti, tas to vajadzētu mainīt. Eh, lai e-iepirkumā tiešām mm, tiktu eh, izmantoti un ieviesti šādi standarti. Un es nezinu, vai tikai lielos eh, ražotājs tas uztrauc, un varbūt, ka referents piekrīt, ka mazajiem uzņēmiem tas arī dzen ir gan svarīgi. Jā, paldies! Kā priekšstādētājs es arī vēlos uzdot Fredrikungam jautājumu par viņu priekšlikumu. Es gribētu, lai viņš nos paskaidro. Uh, no diskusijām šorīt um, es secināju, ka jūs, uh, ka ir vēlme iekļaut uh, šo te speciālistu grupu, un es domāju, ka šāda ideja būtu visnotaļ atbalstāma, bet es tikai tā īsti nesapratu tur par to atdalīšanu, kurā virzienā tad tas iet. Un acīm redzot, eh, publiskais iepirkums var būt un e-iepirkums e, e, nu, e ir kaut kas tāds, kas ir jāapspriež kaut kur citur. Tas nav tā no šodienas tēma, bet noteikti apspriežam. Un tālāk runājot par ICT un Eiropas standartu sistēmu, es domāju ka viņi varētu varbūt veicināt savu standartu, gribēt ievērot, eh, veicināt savu standartu izmantošanu, bet viņi nevarētu izstrādāt mums standartus. Tagad došu eh, atbildēm jums laiku un arī ļoti īsi katram pa minūtei. Adriānam pirmajam vārds. Paldies, gribu paskaidrot šo te precizēt jautājumu. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka regulātoriem ir jādefinē kāds juridiskais pamats ir veselības un drošības jomā, vides jomā, tajā veidā, kādā izturas uzņēmumi, un standartizācija ir rīks, ar kuru var pār, pārcelt to visu uz produktiem un pakalpojumiem rodas e, standartizācijas mandātu e, tāda tendence, ka tā standartizācija pārvēršas par uh, likumu. Un mums tas īsti nepatīk. Ja atgriežamies pie citiem jautājumiem par nacionālo delegāciju principiem, uh, Skaidrs, ka standartizācija ir demokrātisks process, tas vislabāk darbojas, e, ja tas ir tieši tajā lokā, kur ir cilvēkam ko teikt. Nacionālā delegācija sistēma ir ļoti svarīga, jo tad visvieglāk ir pieeja šiem cilvēkiem. Brisele ļoti tālu no šiem cilvēkiem, tas ir jāatceras. Paldies. Uh, Mr. Gucijānis. Gucijānis kungam vārds par to, kas e, maksā par e, pazeminātiem standartiem MVU. Ja nacionālā valdība nolēmi, ka viņi grib, lai standartu daļa būtu mm, par brīvu, tad viņiem ir jākompensē standartu organizācijām, kur zaudē e, ienākums, bet mēs ierosinām e, konk ar konkrēti uh, E, e, atlaidēm e, MVU, tam ir dažāda atšķirīga nozīme. Viena firma no piecām pērk vienu standārtu gadā. Tas nozīmē, ka vairums firma Eiropā nepērk vispār standārtus. Un šie te atlaides samazina ieņēmums standarta organizācijām, bet piesaista jaunus klientus tāpēc arī nav nepieciešama kompensācija. Par to, vai MVU standartizācija ir jāpadara vispārīgi, pilnīgi visiem, nē. Skaidrs, ka standartizācija jābūt orientētāj uz sektoriem, taču mums vajag vispārīgu, visaptverošu pamudinājumu un varbūt finansu un tehnisku atbalstu MVU, lai viņi piedalās standartizācijā lai sektoru standarti būtu pareizi rakstīti. Bija jautājums par to, vai informācija ir viegli pieejama par standartiem MVU vidū. Pietiekoši daudz informācijas ir, kas neko MVU neseņem. Mums šķiet, ka ka tieši tas ir ekspertiem, ir jārod šie standarti. Uh, un tas ir jāizman, jāiz, jāizmaina, un tagad mums ir iespēja to darīt. Stampfel Blaha kundze. Seši jautājumi, man liekas, tika uzdot, es runāšu īsi. Vispirms referents eh, atzīmē, jā, ir aicinājums asociācijām eh, plašāk izplatīt standartus, un manā valstī pastāv modelis, kad mums ir līguma ar asociācijām, kas uh, kur ir pilns aptvērums, kur ir, ir ne, dažādi arī atsevišķi dien, e, pakalpojumi. Tātad tas ir MVO asociācija uzdevums. Nākamais jautājums par institucionālo atzīšanu. Mums tāda pastāv. E, mums ir vairākas institūcijas, kas jau ir atzītas, Tie ir nopietni partneri mūsu sistēmē. Protams, tas neatrisina ekst... zināšanu problēmu, kas nepieciešama šajā jomā. Treškārt standart, um, pakalpojumu standartizācijas, gribu atsaukties uz čest programmu. E, te es nevaru par to visu tā detalizēti izskaidrot, bet mēs varam sniegt vēlāk jums informāciju. Tālāk Mm, atšķirības starp īst e, starp nacionālām delegāciju e, principiem. Jā, dažādas situācijas ir dažādās valstīs. E, es domāju, ka te ir jāapmainās ar labāko prasi, praksi. Mēs, ko uzsāksim šo senu un seneleku ietveros. Uh, un mums vajadzētu uh, koncentrēties uz esošajiem veiksmes stāstiem, nevis uz problēmām, lai MVU gūtu pamudinājumu. Piektais jautājums. Vai jābūt, at, at, uh, jābūt atsevišķiem juridiskam pamatām produktiem un pakalpojumiem? Nevar mm, pakalpojumu sniegšanu atdalīt no uh, produktiem un uzturēšanu un ar tehnoloģisko konverģenci es neredzu, ka te varētu atdalīt šīs trīs jomas. Un visbeidzot, certifikācijas e, nozīme. Ja, ja mēs pērkam e, pakalpojums jūsu organizācijai vai jums pašiem, tad jums ir labs e, dots tāds virziens, uh, E, firmas arvien vairāk izmanto certifikāciju, lai pierādītu, ka viņiem var uzticēties. Paldies. Rīga kungs. Vispirms es gribu e, pieskarties tam, kas jau tika apspriests - nacionālās, e, jau nacionālā pārstāvniecība, interesu grupas un supranacionālās struktūras. Mēs uzskatām, Vismaz eh, Vācijā mēs uzskatām, ka ja iekļautas tiek eh, visu ieinteresēto pušu intereses, tad to var vislabāk izdarīt vietējā līmenī. Cilvēki darbojas uz vietām, vai arī tur, kur viņi dzīvo, šie cilvēki darbojas. Un viņiem ir jā, labāk, ja viņi dodas nelielos attālumos, uh, Um, un ja viņi, viņi var izteikties nacionālās iestādēs un iz, mm, izteikt savus viedokļus par standartizāciju. Tomēr nav jau nekas slikts, ja šādas interešu grupas ir pārstāvētas arī pārnacionālās iestādēs, teiksim, kon, uh, vides jomā vai patērētāju jomā. Mēs uzskatām, ka tādas pārnacionāla pārstāvniecība uh, Eh, šīs te iestādes, kā es nu pat minēju, mēs uzskatām, ka eh, vajadzētu ne tikai paz, eh, paziņot par pārstāvniecību, bet arī jāpalīdz nacionālām iestādēm un lai samazinātu šo šķēršļus dalībai, ja ir problēmas ar dalību. Uh, un pastāv atsaucas modeļi un labākās prakses, un mēs varam e, iekļaut mazākos iesaistītos e, dalībniekus. Mēs varam vienkārši viņus pārcelt kā labāko paraugu jaunākās mazākās dalībvalstīs, lai palīdzētu viņiem uzlabot pārvaldību šo te iekļaušanas procedūru. Pavisam īsi par e, e, iepirkumu. Es īsti nepārzinu šīs te, šos te šķēršļus, ar e, kuriem saskaras mazākās firmas, kas piedalās e, e iepirkumos, bet es domāju, ka var rast pragmatiskus risinājumus, lai mm, novērstu šos šķēršļus mazākiem uzdā, uzņēmumiem. Paldies, un Frīdriha kungs. Lielas paldies arī par e iepirkumu. Pepul projektu gribu minēt. Varbūt, ka daudzi zina, ka vairākas dalība valsts piedalās elektroniskās iepirkumas platformā, e, kur, kur ir balstās uz atvērtiem ICT standartiem. Un tad e, MVU šķēršļi vai jebkuriem citiem e, būtu diezgan mazi. Un tad otrs komentārs. Es atbalstu Rāigla kunga sacīto, ka standārti ir svarīgi valsts iepirkumam. Un šie te atvērtie standārti e, palielina konkurētspēju, jo tad dažādi konkurētāji var piedāvāt produktus, ievērot standārtus. Tas ir svarīgs instruments, lai palielinātu konkurētspēju. Treškārt, kāpēc nepieciešams reformēt ICT standartus un politiku? Nepieciešamība ir tieši politikas veidošanas līmeņā. Ja mēs gribam inovāciju politiku, ja mēs gribam svarīgus standartus, kas globāli tiek izmantoti, teiksim, internet standarti, ja gribam iet tādā virs, virzienā, lai būtu, tad mums jāzina, E, šie standarti kaut kā jāsakārto. Mēs, e, mums jāspēj atsaukties uz šiem standartiem. Lūk, tāda ir nepieciešamība. Mums vajag spēt izmantot standartus, lai e, veicinātu sadarbspēju. Un tas atšķīras no direktīvas 98.34, kur runā par Eiropas standartu izveidi harmonizētam tirgumu. Um, ehm, Un tādēļ mēs uzskatām, ka ICT sektors e, pagātnē, kur jau bija padomis lēmums, kurš e, aptver ICT tehnoloģiem, tas darbojās labi, e, jo tur bija specifisks regulējums ICT sektoram, izmantojot sekto standārtus. Un šis te lēmums ir jā, jāmaina, lai varētu atrisināt šīs te ICT sfēras problēmas. Paldies! Vēlreiz paldies. Es domāju, ka jums pienākas aplausi. Uh, Mums vairs uh, nav palicis daudz laika, tāpēc es uh, došu vārdu Kozočnīka kungam uh, lai viņš pastāstītu par mūsu turpmākajiem soļiem. Bet vispirms es gribētu dot vārdu Renātai Vaisenhofenai, kas ir atbildīga par šo darbu komisijā. Varbūt viņai varētu nedaudz dokumentēt eh, šo klausīšanu pirms mēs eh, dzirdēsim Kozišņika kunga stāstījumu. Bet jebkurā gadījumā man ir ļoti liels prieks dot jums vārdu. Es gribētu dot vārdu Matijai Pelegrēnē, un pēc tad es sākšu, pēc tam došu vārdu viņam. Uh, Liels paldies par šīm diskusijām. Tās noteikti mums palīdzēs eh, pašlaik pārskatot eh, tiesisko ietvaru. Es gribētu teikt, ka ir patiešām labi eh, redzēt, un mēs jau iepriekš to sapratām, bet tagad mēs vēl labāk to saprotam, ka standartizācija ir ļoti liela loma tehnoloģiju pārnešanā. Tāpat arī ir ļoti svarīgi nodrošināt saikni starp standartizāciju un pētniecību. Uh, Man ir liels prieks redzēt, ka e, šie mani pieņēmumi apstiprinājās, bet jebkurā gadījumā tas norāda arī uz standartizācijas nākotni. Es domāju, ka mums vajadzētu būt piesardzīgiem pašreizējā pārskatīšanā. Mēs visi zinām, ka šī sistēma darbojas jau ļoti sen, bet e, šīs dienas diskusijas parādīja, ka ir nepieciešams runāt vēl vairāk. Ir e, nepieciešams arī runāt par tehniskām detaļām. Es domāju, ka mums ir jārod veids, kā padarīt šo sistēmu tuvāku, tā lai mēs varētu vieglāk atrast risinājumus. Es vēlētos īpaši pateikties tiem cilvēkiem, kas uh, nāca klajā ar jaunām idejām, kas uh, nav varbūt tik uh, pierastas. Īpaši vēlētos pateikties Raigla kungam. Uh, Te ir patiešām jauna ēra iespējama standartizācijai. Es uzskatu, ka diskusijas ir ļoti būtiskas un uh, tās iet pat tālāk nekā šī dokumenta paketē. Dodu tālāk vārdu savam kolēģim. Jā, liels paldies! Es pārstāvu Tajānī kunga kabinetu, nodarbojos tieši ar standartizācijas jautājumiem, un es viņam arī pastāstīšu par visu, kas šeit notika. Kā jau zinat, viņš devās uz Ņujorku, bet Silvija un es. Uh, esam klāt šajā uzklausīšanā no tās sākuma līdz pat beigām. Man ir jāsaka, ka e, standartizācijas nozīme tika apstiprināta gan vakar, gan šodien. Vakardien darba grupa vadīta Jānīkungs, šodien astoņos mums bija novatoriskam politikas darba grupa, un visur komisijā pašlaik tiek spriedz tieši par novatoriskumu un novatoriskuma politiku. Uh, Trīs komentāri. Es eh, tos nodošu arī Tajānī kungam. Mēs ļoti labi saprotam, ka nacionālo delegāciju princips eh, labi funkcionē. Protams, varētu būt eh, nelieli uzlabojumi, to varētu nedaudz pielāgot, bet Eiropas standartizācijas aģentūra mm, tai noteikti nevajadzētu jūs baidīt. Mēs arī apzināmies, ka ir jānodrošina labāka piekļuve dažādām iesaistītajām pusēm, tā skaitā MVU, bet arī patērētājiem, arotbiedrībām. Priekšēdētāji viens komentārs. Šodien nav klāt eh, Eiropas invaliditātes fórums. Es domāju, ka mēs viņus nedrīkstētu aizmirst šāda veida sarunās. Es eh, vicepriekšēdētājiem Tajāni arī nodošu šādu ziņu. Tika pieminēts tāds uh, otrs mehānisms. Citēšu jūs. Kā gan jūs to saucāt? Alternatīva ražošanas līnija. Jā, paldies. Es to šo frāzi arī pastāstīšu tajā Nīkungam. Trešais komentārs par pakalpojumiem. Es domāju, ka šī prezentācija bija ļoti laba. Es domāju, ka Orgalaima ģenerāla direktoram uh, tie bija ļoti laba ideja par pakāpojumu piesaistīšanu šai ražošanas līnijai. Pēdējais par digitālo Eiropu. Vicepriekšādātājs jau savā uzrunā teica, ka mēs vēlamies nodrošināt lielāku elastīgumu šai nozarei. Jums ir taisnība, konsorcija nevar atsaukties tagad uz Eiropas tiesību aktiem, un tā ir liela problēma. Es nedomāju, ka šeit ir runa par juridiskiem instrumentiem. Kā jau tā Jānīkungs teica, mums var būt viens juridisks instruments, bet šajā instrumentā mēs varam lielāku nozīmi piešķirt kādam sektoram. Tāpēc es domāju, ka mums ir jāpieno likumdošana, vairākas likumdošanas daļas. Ja tas ir eh, jautājums pēc būtības, te nav runa par to, cik daudz eh, juridiski instrumenti tiks izmantoti. Liels paldies, eh, paldies par komisijas ieguldījumu. Tagad došu vārdu Kozačņika kungam galavārdam, un liels paldies, ka jūs vadījāt šo procesu, ka jūs uh, norganizējāt šo uzklausīšanu kopā ar visiem ēnu referentiem. Lūdzu, dod jums vārdu. Jā, liels paldies, Malkom. Dāmas un kungi. Ekspertu vidū nav neviena, kas apšaubītu standartu nozīmi. Tie ir ļoti būtiski mūsu ekonomiskajai izaugsmai, un tie noteikti veicina arī mūsu konkurētspēju. Pēdējo trīs mēnešu laikā man bija iespēja tikties ar vairākiem ekspertiem, kas ir pārstāvēti arī šeit. Es eh, tikos arī ar Eiropas organizācijām, es tikos arī ar Eiropas komisijas pārstāvjiem un Nacionālo standartizācijas iestāžu pārstāvjiem. Jūs visi ļoti labi apzināties, cik eh, liela nozīme ir standartizācijai, jo tā veicina mūsu konkurētspēju un tā ļauj mums arī pildīt eh, stratēģiju Eiropa 2020. Mani ļoti priecē, ka visi galvenie spēlētāji ir patiešām gatavi sadarboties un gatavi arī komunicēt savā starpā, eh, veidojot Eiropas standartu nākotni. Visas organizācijas, kas aktīvi līdzdarbojas šajā jomā, ir eh, labi iedibinātas, labi funkcionē savā konkrētajā jomā. Es domāju, ka mums nevajadzētu izjaukt līdzsvaru, dodot lielāku pārsvaru kādai no standartizācijas iestādēm. Uh, E, te Jānīkungs runāja par sinerģiju. Jā, es uzskatu, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Mums ir jāveicina mūsu turmākā sadarbība un komunikācija mūsu vidū. Protams, ka standartizācijas iestādes ļoti labi darbojas šajā jomā, tās darbojas kā uh, novatorisku ideju inkubatori. Arī citām iestādēm ir uh, leģitīma lomā CEN, CENELEX, ECI, ANEK, NORMOPE, ATVE un citas. Eiropas komisijas lomā šajā standartizācijas procesā ir neaizstājama. It īpaši ieruna par tiesību aktiem. Protams, ka mums vajadzētu uzlabot saikni starp pētniecību, attīstību, rūpnieciskajām stratēģijām, kā jau Brēdina kungs minēja savā prezentācijā. Cenšoties nodrošināt optimālu ietvēru Eiropas standartiem, mums vajadzētu paturēt prātā ne tikai novatoriskuma stratēģijas, um, birokrātijas apiešanu, efektīvāku iekšējo tirgu, bet arī izmaksas. Izmaksas var novest pie institucionālām un organizacionālām izmaiņām. Pārvarot ekonomisko krīzi, mums vajadzētu samazināt izmaksas gan uh, E, ražošanas līmenī, gan arī izmaksas, kas ir jāsēdz uzņēmumiem. Tagad citēšu Harijs kungu. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs valsts atbalsts. Manuprāt, Eiropas standartizācijas nākotne ir atkarīga no standartizācijas vispārējiem uzlabojumiem nākotnē, un, protams, ka mums ir jādomā arī par stratēģijas 2020 mērķiem. Liels paldies referentiem, kas visi ļoti aktīvi līdzdarbojās. Paldies! And, and, uh, Jā, jūs patiešām esat nopelnījuši šos aplausus, jo jūs esat ļoti labi vadījis šo dosie. Lielas paldies visiem, kas piedalījās, īpaši paldies ekspertiem. Informācija visiem ir pieejama, daudz eh, dokumentu vēl ir pieejama ārpus zāles. Kā jau es teicu, mēs eh, labprāt redzētu Kozašņika ziņojumā pirmo projektu pavisam drīz, un jūs, protams, varēsiet piedalīties arī debatēs par šo ziņojumu. Un Jūs arī redzēsiet, ka eh, šī gada beigās un arī nākamgad mēs eh, daudz strādāsim pie standartizācijas jautājumiem. Līdz ar to šo sanāksmi es slēdzu, bet de komitejas deputātiem es vēlētos atgādināt, ka 14.30 ir Eh, ārkārtas komitejas sēde, jo 2015. ir ārkārtas plenāra sēde. 14.30 mēs uzklausīsim Spānijas ministru un Gebhardas kundzi par pakalpojumu direktīvu. Un tas notiks zālē PHS 1A002, tātad ne šajā telpā.